Είναι, υπάρχει ελληνική μετάφραση υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαστε έτοιμοι. Οκ, okay, then. Μια μικρή αλλαγή στην σειρά των... Labrīt, mums ir jāmaina secība, nebūs priekšādātāja paziņojuma saskaņā ar darba kārtību jo tad, kad atnāks priekšādētāji, tad arī par to būs runa. Sāksim ar 13. punktu ziņojums par Eiropas ombuda ziņojumu par darbību 2010. gadā. Un Jotovas kundzei lūdzu vārds. Благодаря, госпожо председател годишния доклад за дейност. Labrīt! Priekšsēdētājs kundze. Ikgadējais pārskats par ombuda darbību vēlreiz um, apliecina Eiropas ombuda biroja augsto profesionalitāti. Viņi cīnās ar um, ļaunprātīgu administratīvo pilnvaru izmantošanu, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību Eiropas pilsoņiem. Tieši tādēļ e, ļoti svarīga ir ombuda persona, persona, kas ieņem šo augsto amatu. Es gribētu apsveikt Eiropas ombuda e, komandu ar viņu izstrādāto stratēģiju savam darbam līdz pilnvartermiņa beigām. Ombuda mērķis ir panākt atvērtāku un caurskatāmāku administratīvo pārvaldību un procedūras, kas būtu pieejamas Eiropas pilsoņiem. Eiropas pilsoņiem ir tiesības uz labu uh, pārvaldību. At, un uh, 2011. Uh, uh, gadā uh, Eiropas ombuds Eh, turpināja realizēt savas pilnvaras efektīvi, pierādot to, ka Eiropas pilsoņu interesi stāv pāri visām. Viņš arī vēlreiz pierādīja to, ka Eiropas Savienības institūcijām ir jāstrādā Eiropas pilsoņu interesēs. 323 um, pieprasījumi tika iesniegti 2010. gadā, tika izveidots jauns interaktīvs uh, portāls. Um, kā rezultātā sūdzību skaits pieauga. 2009. gadā tās bija 3900, bet 2010. gadā 2697. Šis samazinājums nenozīmē to, ka cilvēki mazāk uzticas ombuda institūcijai. Nē, pilsoņi e, ir labāk informēti, kādos gadījumos viņi var vērsties pie Eiropas ombuda. Uh, Eh, šis eh, interaktīvais portāls, es uzskatu, ir ļoti laba Eiropas ombuda biroja iniciatīva. Viena no galvenajām problēmām Eiropas Savienībā ir pilsoņu informētība par Eiropas institūciju kompetenci un darbību. Eiropas institūcijām vajadzētu izmantot savus resursus pēc iespējas eh, racionālāk lai informētu pilsoņus par savu darbību. Es jau vairāk kārtīgi esmu norādījusi, ka kārtība, kādā funkcionē Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja, nav apmierinoša. Tādēļ es ziņojumā aicinu Eiropas parlamentu piešķirt nepieciešamos resursus līdzīga interneta portāla izveidošanai. 2010. gads Eh, iezīmē Eiropas ombuda institūta 15. gada dienu, un tagad Eiropas pilsoņi var baudīt labāku savu interešu aizsardzību, pateicoties šīs institūcijas neatkarībai un demokrātiskajai kontrolē, eh, ko realizē Eiropas parlaments. Pieredze, kas gūta šajos 15 gados, dod Eiropas ombudām iespēju realizēt uh, ieceras attiecībā uz galveno problēmu risināšanu, kas saistītas ar uh, pārvaldību un struktūrālajiem trūkumiem gan institūcijās, gan attiecībās starp Eiropas institūcijām un iedzīvotājiem. Tajā pat laikā sūdzību skaits par informācijas pieejamību ir visai augsts. 33% no visām sūdzībām ir tieši šāda veida sūdzības. Informācijas pieejamība dažreiz tiek liekta pat Eiropas parlamenta deputātiem. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka Eiropas Savienības padomas un komisijas darbs nav pietiekami caurskatāms. Savā ziņojumā es aicinu uzaicināt padomes un parlamenta pārstāvjus ombuda institūciju sanāksņu darbā. Tieši tādēļ, Un tieši tādā veidā Eiropas Savienības padomas pārstāvjiem un arī Eiropas parlamenta deputātiem būs iespēja iepazīties ar tiem argumentiem, uh, ko ombuda uh, birojas izmanto, lai atteiktu sūdzības izskatīšanu. Bez tām mm, daudz pieprasījumu tiek iesniegt saistībā ar cilvēku tiesību hartas pārkāpumiem. Eh, noslēgumā es gribētu pateikties Diamanduras kungām par eh, viņa eh, gatavību strādāt kopā ar Eiropas parlamentu, lai uzlabotu um, pārvaldi Eiropas Savienībā un aizstāvēt pilsoņu intereses. Un es domāju, ka šis eh, piemērs varētu kalpot par labu paraugu arī pārējām Eiropas Savienības institūcijām. Paldies! Paldies Jotovs kundzei! Oikenis kundze, jūs gribējāt runāt vēl pirms komisijas pārstāvja lūdzu. Liels paldies, ka devāt man vārdu. Tā kā um, man visai drīz ir um, jādodas uz citu pasākumu, tad es izteikšos ļoti īsi. Es gribētu pateikties par šo labo ziņojumu, kurā iet runa par caurskatāmību, atklātību. Es domāju, tas ir ļoti labi. Eiropas parlamentām būtu jācenšas eh, pārvarēt plaisu starp Eiropas institūcijām un Eiropas pilsoņiem, labāk izprotot Eiropas ombuda lomu un arī Eiropas parlamenta iespējamo ieguldījumu. Es domāju, ir vairākas lietas, ko vajadzētu pasvītrot. Piemēram, tas, ko mēs saucam par labu pārvaldi. Uh, ir ļoti būtisks un svarīgs aspekts Eiropas Savienības institūciju darbā un mūsu administrācijas darbā. Un šeit es domāju arī par uh, institūciju sadarbību šajos jautājumos. Bez tām es gribētu atsaukties uz eiro eh, uz Lisabonas līguma 298. pāntu. Tātad 298. pāns, un es izlasīšu to angļu valodā. Tas ir pirmais punkts. Realizējot savus uzdevumus Eiropas Savienības institūcijām un aģentūrām, ir jāsaņem Eiropas Savienības administratīvo struktūru efektīvs atbalsts. Otrais, nākamais punkts. Eh, eh, darbībā ir jābalstās uz 336. pantu un eh, padomei un parlamentam ir jārīkojas atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai un saskaņā ar to arī ir jāpieņem normas. Un es gribēju, lai šis aspekts tiktu vēl vairāk pasvītrots jūsu ziņojumā. Un es domāju, ka nu, mēs noteikti varam pateikties ombudām par viņa labo darbu, skaitot arī viņām biroju. Paldies, Aukēns kundzei! Un Kostas Rosas kundze lūdzu komisijas vārdā. Je passe euh, d'abord la parole à, euh, au chef d'unité trans... Es došu vārdu atbildīgai personai no caurskatāmības nodaļa, jo viņam arī jādodas uz citu pasākumu, tāpēc vispirms tātad došu vārdu kolēģim un pēc tam papildināšu viņa prezentāciju. Paldies! Paldies priekšēdētāji par šo iespēju uzstāties šajā mūsu darba posmā. Gribu teikt paldies Jotovas kundzē par viņas paveikto. Viņas ziņojumā ir virkne interesantu ideju un informācijas. Šeit ir novērtēts Eiropas ombuds un mana kolēģe papildinās to. Protokolā es gribētu uh, teikt dažus vārdus par caurskatāmību un pieejamību dokumentiem. Te es gribētu reaģēt uz to, kas ir teikts ziņojumā. Mūsu attiecības, mūsu kontakti ar Eiropas ombudu ir ļoti labi un stabili, un komisija ļoti augstu vērtē tādu um, atklātu un ciešu sadarbību ar Eiropas ombudu. Ziņojumā par šo jautājumu ir notikusi arī doma apmaiņa iepriekš. Es negribu tagad vēlreiz pievērsties jau runātājiem, bet vēl tikai par diviem punktiem daži vārdi. Atsevišķos gadījumos komisija ir atzinusi, ka izskatot jautājumu, ir pieļauta vilcināšanās vai aizkavēšanās, bet tas nenozīmē, ka Eiropas ombuds un tā dienests darbotos slikti. Šī aizkavēšanās bija izskaidrojama ar to, ka mēs darījām visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai publikācija būtu korekta saskaņā ar iesniegto prasību. Un situācijā, kā šajā atsevišķajā pieminētajā gadījumā, mums nevajadzētu aizmirst, cik uh, um, nu, spēcīgu efektu var izraisīt uh, dažāda veida komentāri, kas daudzos gadījumos tikai apslēpj uh, vai neparāda, ar cik daudziem jautājumiem komisijai ir jātiek galā um, gada laikā. Tas attiecās arī uz dokumentu pieejamību, un vairāk nekā 80% prasību par dokumentu pieejamību tiek izpildītas. Mēs reaģējam uzreiz, un pieejamība tiek dota. Protams, ir iespēja arī um, apstrīdēt mūsu lēmumu, vai mēs pārbaudām, kas ir noticis un kāpēc prasība ir noraidīta. Un ziņojumā par statistikas datiem 2010. gadā var redzēt, ka gadījumos, kuros ir, lēmums ir apstrīdēts, mēs tomēr esam devuši atļauju un pieejamību nodrošinājuši. Tātad mums nav par ko kaunēties, runājot par mūsu darba efektivitāti. Un tāpat ir jāņem vērā um, mūsu darba īpatnības, arī ja tiek atklāti trūkumi iestāžu darbībā. Gadījums, kas šeit ir aprakstīts par šo īpašo ziņojumu, tas ir tīri izņēmumu gadījums un nekādā gadījumā nav tāda regulāra parādība. Un, ja pilsoņi sūdzas, ka viņiem eh, nav pieejami dokumenti, tad varbūt viņiem labāk jāiepazīstas ar noteikumiem. Daži ļoti reti gadījumi, dažas retas prasības galu galā nonāk Eiropas kopienu tiesā, bet šīs prasības parasti uh, iesniedz advokāti, kas sagatavo dokumentus. To nedara paši pilsoņi. Un tā tas arī ir likumā paredzēts. tomēr vajadzētu situāciju vērtēt tā kritiski un arī paškritiski. To es gribētu teikt par šo ziņojumu un vēl daži vārdi par likumdošanas procedūru. Mūsu priekšlikums par regulas um, grozīšanu ir izstrādāts jau 2008. gadā. Priekšlikums joprojām nav mainīts. Tas ir tieši tādā pašā formā, kā tas bija formulēts, kad mēs to piedāvājām izskatīšanai parlamentam un padomēji. Runa ir par um, iespēju izmantot iegūto pieredzi, uh, likumdošanas procedūrā par to, kā ņemt vērā jaunos Eiropas Savienības līguma noteikumus, un mēs esam atvērti diskusijai par šo um, regulas grozīšanu, bet tā kā mēs, tā kā Eiropas komisija nezina, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja šajā jautājumā, tad mēs neko jaunu arī nevaram piedāvāt ir iesniegti grozījumi, bet uh, tie tiek iestrādāti tekstā, bet tas jau nav galīgais Eiropas parlamenta viedoklis par šo projektu. Komisija nevar likt priekšā likuma tekstu, ja mēs vispār nezinām, kā politiskā līmenī tas tiks uztverts un vērtēts. Komisija ir atvērta priekšlikumiem un idejām varētu teikt, ka ir jautājumi vai nodaļas, ko varētu vienkāršot. Piemēram, tas sakāms par informāciju, ko sniedz Eiropas parlaments, par nu, Eiropas parlamentu kā informācijas avota lomu. Tā. Komisija, kā es jau teicu, ir gatava turpināt darbu ar šo projektu, un 28. jūnijā notiks tikšanās ar iesaistītajām personām, piedalīsies arī ziņojuma referents un ēnu referenti un citi, kas uh, Eiropas parlamentā darbojas šajā projektā. Es ceru, ka mēs nonāksim pie lielākas skaidrības ka diskusija būs konstruktīva un mēs varēsim regulu grozīt, lai būtu nodrošināta lielāka caurskatāmība. Paldies! Vai kāds kolēģis lūdzu vēlas runāt? Καρό καταρχήν για την πρωτοβουλία να συζητήσουμε για θέματα που Paldies par šo iniciatīvu ka mēs varam diskutēt par šo jautājumu, kas saistās ar caurskatāmību. Man ir divi komentāri. Gan Jotovs kundze ziņojumā, gan abos gadījumos, ko jūs pieminējāt, un arī ziņojumā par ombudu darbību 2010. gadā. Parādījās uh, nu, vairāki aspekti, un es priecājos, ka jūs uzsvērāt, ka tas bija izņēmuma gadījums, nevis parasta parādība. Priecājos arī, kā jūs novērtējat ombuda darbu 2010. gadā un atzīstat, ka caurskatāmība tomēr var uzlabot un pilsoņiem ir jābūt tādai labākai pieejai dokumentiem. Un priecājos arī, ka Jotovas kundze ombuda darbību un viņa dienesta darbību ir atbalstījusi un novērtējusi pozitīvi, uzsverot efektivitāti. Priecājos arī par labajiem vārdiem, kas adresēti parlamentam par izteikto atbalstu ombudam. Un vēlreiz gribu teikt paldies Jotovas kundzei par šo ziņojumu. Merci, Madame la Présidente. Euh, donc, après cette euh, intervention. Paldies, priekšādātāji. Pēc šīs, šīs informācijas, ko esam tagad uzklausījuši. Vēlos teikt vēl dažus vārdus par šo ziņojumu. Tad mans kolēģis jau runāja, un es komisijas vārdā gribētu teikt paldies par šo ļoti labo ziņojumu par Eiropas ombuda darbību 2010. gadā. Ziņojums ir labi strukturēts Un uh, mēs jau pirms mēneša arī sniedzām savu atzinumu par to. Tāpat arī sadarbība ar Ombudu un visu viņa komandu ir bijusi ļoti veiksmīga. Ir arī sadaļas, kas uh, skar kontakts starp ombudu augstā politiskā līmenī un arī administratīvā līmenī ar eh, dažādiem partneriem, kā arī par eh, dialogu, kas tiek pastāvīgi uzturēts. 375 atbildes komisija atbi eh, nosūtīja ombudam, kas nozīmē 30 mēnesī, un ja mēs neskaitām augustu un decembri, tad ir apmēram 40 apmēram atbildes mēnesī, kas ir tāds nozīmīgs apjoms un liels lodza. Sūdzību skaits pieauga aptuveni par 9%, un es nedomāju, ka komisija būtu sliktāk strādājusi pagājušajā gadā. Es vienkārši domāju, ka tās ir sekas. Uh, Uh, ļoti uh, labam interaktīvam informācijas materiālam, ko ombuds publicēja savā lapā un kas palīdzēja pilsoņiem labāk novirzīt savas sūdzības, zinot, kāda ir kompetence, ar ko uh, viņš nodarbojas un nejaukt vairs uh, nacionālo uh, ombudu un uh, Eiropas um, Savienības ombudu kompetences. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka papildu jautājumi par komisiju ir samazinājušies, kas nozīmē, ka nu tā pamazām un pateicoties ombudu darbībai, kā arī komisijas darbībai. Sliktā pārvaldība samazinās, augstu kultūru nostiprinās, administrācijas darbībā. Protams, ka tas ir ikdienas darbs, kas jāturpina, lai uh, ģenerāli direktori un kabineti akceptētu ievērot, piemēram, uh, strīdu šķiršanas uh, piedāvājums, un um, ombuds ir um, tikai tādos ļoti sarežģītos uh, jautājumos, kā fredes lūšanas vai arī uh, um, ieteikumu dokumentu pagātnēs uh, tos izskatītu kāds, kas nekad nav saskāries ar šo jautājumu risināšanu, nu, lai būtu pēc iespējas objektīvs uh, un bezparteisks viedoklis. Un mēs tā mēģinām darīt. Un neskatoties uz Šefkoviča kunga paziņojumu, mums nav pārāk daudz uh, cilvēku resursu. Un uh, pat laban ir tāda nulles uh, politika um, humāna resursu jomā. Bet, nu, mēs uh, turpinam darbu. Esmu ļoti apmierināta ar to, ka Jotovs kundze arī uh, atzinīgi vērtē uh, paveikto darbu arī atzīmējot darba gadskārtu. Diemandoras kunga mandāts un arī jaunā stratēģija, kas ir ļoti nozīmīga, kopā palīdzēs nākotnes darbībai, kā arī labākai izpratnē gan institūciju, gan pilsoņu vidū par viņa veicamo darbu. Logo, jaunā politika un redzamība arī dod savu ieguldījumu. Gribētu pasvītrot ka komisija ir devusi savu ieguldījumu ar, konsist, ar publiskām konsultācijām, ar sabiedrisko pieejamību par um, valsts administrāciju. Tāpat arī uh, ierēģi nolikums un uh, finanšu nolikums, kā arī uh, rīcības kodeks uh, ir tie jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi, e, bet vēl daudz kas ir e, vēl darāms. 169. E, pāns ir īpaši jāizceļ par ombudu darbu un vēlos pateikties gan ombudam, gan viņa komandai, gan arī referentam par izcilu paveikto darbu, un es ceru, ka sadarbība starp ombudu, parlamentu un komisiju nākotnē būs laba un vēl labāka nekā līdz šim bijusi. Paldies! Paldies! Arī es esmu gandarīta, ka ombuda darbība tiek spēcināta līdz ar to. Arī viņa redzamība un darbība var tikt spēcināta. Paldies referentei un komisijas pārstāvjiem. Tagad atgriezīsimies pie 12. jautājuma. Šeit eh, mēs runājam par eh, padomus grozīto 2012. gada budžeta projektu. Kohmerīnas kundze ir eh, saslimus, viņa nevar būt šodien zālē. Un viens no kolēģiem prezentēs šo ziņojumu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vēl tikai neliela piezīme. Es arī gribēju uh, uzstāties, bet jūs neredzējāt to. Es gribēju pateikties referendam un atzinīgi vērtēt sadarbību ar um, ombudu. Domāju, ka sadarbība ir bijusi veiksmīga, un es esmu uh, no tiem, kas uh, pilsoņu uh, sūdzības par uh, administratīvo darbību redz uh, kā pozitīvu lietu. Vēl ļaunāk būtu, ja neviens nesūdzētos, jo administrācija ir domāt pilsoniem un nevis otrādi. Un, protams, ka mums ir nepieciešams arī atsauksmes un dialogs ar pilsoni, kad pilsonis mums ko saka, kas eh, īpaši labi nedarbojas un eh, neieinteresētība būtu vēl ļaunāka. Tātad redz to pozitīvi. Parasti eh, pilsonis pamatot sūdzās par lietām, ko varam uzlabot. Un o, otra piezīme Jautājums par caurskatāmību un datu aizsardzību ir ļoti sarežģīts jautājums, mums par to jādiskutē. Un arī šai izpratnē domāju, ka mēs esam uz tādu ļoti labu ceļu, ka mēs atradīsim tādu procedūru, kas uh, būs apmierinoša abām pusēm. Caurskatāmība no vienas puses ir laba, bet no otras puses ir datu aizsardzība. Un um, šie jautājumi arī nu, nevar vienkārši tikt ignorēti. Un trešā piezīme. Protams, ka komisija pamatoti uh, uzsvēra, ka 1049. pantā tā gaida parlamenta nostāja. To mēs esam, kā lai saka, uztvēruši. Jā, šajā vietā mums ir jāstrādā, lai lēmums Eiropas parlamentā ātrāk pieņem. Tagad nākošais punkts. Proti atzinumu projektu izskatīšanu, ko sastādījis Silvāna Koha Marīna par ombudu ziņojumu un viņa lūdza mani prezentēt šo ziņojumu. Daru to labprāt, jo grupā ēnu referenti un referenti neredzēja šajā jautājumā nekādas tādas liels problēmas. Mēs varējām vienoti strādāt, nu varbūt par ombuda darbību un budžetu. Budžets 2012. gadā paredz pieaugumu 0,47% apjomā Tātad pieaugums tikai 0,47 um, vai nedaudz vairāk par 9 miljoniem eiro. Tas uh, runā par mūsu finanšu disciplīnu, jo pieaugumi iepriekšējos gados bija būtiski lielāki. Finanšu plānā, daudzgadu finanšu plānā ir ietverta visu budžetlīniju sistemātiska pārbauda, lai samazinātu izmaksas Projekti, kas ir ļoti būtiski, ir uh, iespējami vairāk gadu ilgumā, un šādi 16 uh, budžeta pozīcijās no 23 par secinājumiem. Mēs gribētu piedāvāt Eiropas ombada uh, ziņojumu pieņemt arī par budžetu, un uh, ombudam Ombuds ir iesniedzis priekšlikumu, kas atbilst pašreizējai situācijai. Nav nekāda būtiska pieauguma. Un treškārt, ombuds ir ļoti nozīmīgs postens un darbs, un ja mēs runājam par to, kā tas tiek akceptēts pilsoņu vidū, tad šo institūciju jāstiprina un jāparedz atbilstoši finanšu līdzekļi. Ceturtkārt, es eh, uzklausīšu visu, visu jūsu domas un, protams, esmu gatavs uh, ievērot jūsu piezīmes. Nu, tik tālu, kas man ir sakāms uh, Silvāns Kohmerin uzdevumā. Paldies! Paldies uh, Kohmerins kundzei! Vai kāds vēlas ko teikt? Kostarozes kundze no komisijas, lūdzu. Nē, Es neko par šo punktu negribēju teikt. Paldies! να ενημερώσω ότι για... Jā, tad vēlos paziņot, ka attiecībā uz grozījumiem 23. jūnijas ir diena, kad līdz kurai vēl tos varēs iesniegt, un Jotavs kundzes ziņojums 24. jūnijas līdz pulkstens vieniem pēcpusdienā, pulkstens 13. Un tagad mums atkal jāpievērš uh, citiem jautājumiem. Maconija kundze gribēja būt klāt, kad diskutējam par 14. jautājumu. Tādēļ izskatīsim tagad 15. darba kārtības punktu. Lūgumraksta iesniedzējs ir zālē. Runa iet par Salvadora Lopes Florencio lūgumrakstu. rakstu. Spānijas valsts piederīgais par zivju vēdnumtirdzniecības uzņēmumu El Baranko. Un par uzņēmumu Mersak Merkas Sevilla monopolu zivju un vairumtirdzniecības nozarē. Tagad uzstāsies Gēdes kungs. Labrīt visiem! Dāmas un kungi, es Vispirms gribētu iepazīstināt eh, jūs ar tām problēmām, ar kurām mums nāks saskarties jau 25 gadus. Mēs uzpērkam un realizējam eh, zivis Seviļas centrālajā tirgū. Val, pilsētas dome, izmantojot eh, savu apakšuzņēmumu, uzspiež mums zināms tirzniecības nosacījums. Pretējā gadījumā tā drād mums atņemt licenci. Viņi paņēma 3,6% eh, no mūsu eh, realizācijas peļņas. Eh, šo nodevu ir noteikusi Seviļas dome, un šī sistēma darbojas tikai attiecībā uz mums. Tā, piemēram, neatiecas uz uh, uh gaļas uh, pa, uh, tirgotājiem vai pārtikas uh, tirgotājiem. Piemēram, ja mēs transportējām mūsu produktus uz realizācijas vietu, mēs nedrīkstām izrakstīt rēķinus, un tas ir pretrunā ar Spānijas un kopienas uh, likumdošanu. Merkasevier ir tā, kas izraksta rēķinus un uh, Tas noteikti var eh, ietekmēt mūsu uzņēmuma, teiksim, noslēpums un privātuma tiesības. Tāpat mums nav uh, atļauts uh, pieņemt uh, pēcmaksājumus, kā arī maksājumu čekus. Mēs mums ir jāieka, jāiekasē arī eh, komisijas maksa 0,1% apmērā. Un e, bez tam e, viņi neizturas pietiekami labvēlīgi arī pret mūsu klientiem, kas kaitē mūsu uzņēmumu reputācijai. Tāpat arī viņi visai patvaļīgi rīkojas attiecībā uz mūsu darba ņēmējiem. Spānijas e, ombuds pirms pāris gadiem uh, pieņēma lēmumu, um, kas Sevilla lietā un norādīja, ka tādējādi tiek pārkāptas mūsu un arī patērētāja tiesības. Merkasevila un um, pilsētas dome uh, pārkāpja mūsu um, pamatiesības un viņu darbība ir diskriminējoša. Nekādi korģējoši pasākumi nav veikti. Es gribētu teikt, ka šeit iet runa par pēdējo diktatūru Eiropā. Jo uz mums izdara spiedienu un mēs nevaram normāli realizēt savu uzņēmēju darbību. Tas noteikti atsauksies arī uz patērētājiem, jo šīs papildus izmaksas tiek pārliktas uz pircēju pleciem. Šis uh, vadības uh, modelis uh, neļauj mums arī uh, iegūt pienācīgu pēļņu un to izmantot pēc saviem ieskatiem. Uh, Seviļas uh, pašvaldība ir pārkāpusi četras nodaļas pamatiesību hartā. Un tā neatbilst nedz Lisabonas līguma 49. pāntām, kur iet runa par uzņēmēju darbības brīvību. Piemēram, iedomājieties, ka jūs vēlaties atvērt restorānu kādā Eiropas pilsētas tirzniecības centrā, bet pilsētas dome nosaka to, eh, kā jāstrādā šefpavārām, kā oficiantiem. Tāpat nosaka, ka jūs nedrīkstat pieņemt eh, kredītkartes kā maksājumu līdzekli un ka jums ir uh, jāpiedāvā produkti tieši tā, kā viņi to vēlas. Tātad viņi regulē visu jūsu uzņēmē darbību. Un uh, ja pārējiem konkurentiem, piemēram, šajā pašā tirzniecības centrā netiek šādas prasības izvirzītas, tad vienīgais, eh, ko jūs varat eh, darīt, ir piemēram eh, paaugstināt cenu pār ēdieniem, lai kaut kā izdzīvotu. Un tas liek jums justies kā marionetē diktatoru rokās un jūs nevarat realizēt savu brīvību. Tā ir diskriminējoša rīcība, jo pārējiem konkurentiem šajā pašā sektorā, šajā pašā nozarē netiek izvirzīts līdzīgas prasības. Un iedomājieties, ka, piemēram, eh, šefs eh, paņem eh, jūsu restorāna ēdienu receptus un nodod tās citam restorānam, jo viņš patiesībā nav jūsu darbinieks. Jūs viņu nepieņemat darbā, bet viņu pieņem darbā pilsētas doma. Paldies! Como complemento a lo que se acaba de decir por mi compañero, decir como final. Jā, es tikai gribētu piebilst tam, ko teica mans kolēģis. Es gribētu piebilst, ka mēs nesakām, ka vajadzētu atcelt kaut kādus noteikumus. Nē, mēs aizstāvām Seviļas eh, patērētāju intereses, un viņiem nākas pirkt dzīves daudz dārgāk, jo Lisabonas līgumā mums noteiktā uzņēmē darbības brīvība netiek respektēta Seviļā es gribētu pateikt skaidru un nepārprotam, šīs tiesības netiek respektētas. Ja jūs Seviļā pārdodat zivis, tad jūs nebaudat tādu pašu brīvību kā jebkurš cits uh, zivju vai pārtikas tirgotājs pārējā Spānijā. Merka Sevilā pārējiem operatoriem šādu kārtību šāds režīms netiek piemērots. Mēs tikai gribējām pievērst jūsu uzmanību eh, šai situācijai par eh, šādu likumdošanas hierarhiju. Tātad Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības eh, darbības līgums un Spānijas konstitūcija tiem ir pārāka daba pār Seviļas domas noteikumiem. Un es domāju, nepieļaujam, ka 21. gadsimtā šāds režīms darbojas vienā Eiropas Savienības vietā. Es gribētu teikt, ka tas ir skandāls. Un jāsaka, ir bijis jau arī tiesas nolēmums, ko ir konkurences tiesa lēmusi. Tā tad šis tiesas lēmums, par kuru es runāju Spānijā, to ir pieņēmis Spānijas augstākā tiesa, arī apstiprinot šo pirmās instances lēmumu. Un tagad ir tā kā iemesls radīts tam, ka darba vietas tiek. Uh, iznīcināts, un būtībā es neredzu um, šo tiesas spriedumu īstenošanu. Mums uh, jāparūpējas uh, par to, ka mm, atbrīvojamies uh, no problēmas. Un šeit runa iet par 21. gadsimtu un uzņēmēju darbību. Uzņēmēju darbībai jābūt brīvai. Mums ir, mums ir zaudētas tiesības brīvi īstenot mūsu uh, amatu. Paldies! priekšstādāja tagad Rafēls Domingas. Viņš Merkasevijas apvienības priekšsādātājs ir. Labrīt, cienītās dāmas un godātie kungi! Pirms sāku šodienas uzstāšanos, es gribu pateikties Vilī Maieram par viņa centieniem šeit lūgumrakstu komitejā un arī par to, ka um, viņš ir um, darījis iespējami to, ka šodien varam šeit uzstāties. Tātad mēs runājam par jautājumu 0580 2010. gadā sastādīt, un tā ir attiecināta uz Lisabons, uh, uz ES līgumu 49. pantu par uh, iespēju uh, strādāt brīvi un uh, veikt uzņēmēju darbību. Runiet par El Baranko un uh, uzņēmumu Merka Sevija darbību. Proti par uh, vairumtirgotājiem, kuriem nav jāmaksā nodevs, par ko var veidot uh, pārdošanas rādītājus. Un līgums ir slēgts līdz 2029. Uh, gadam, nu praktiski tāda neierobežota licence. Uh, Noteikumi, kāda bija saistīta ar šo licenci, bija tie, kuriem viņi piekrita. Viņi piekrita brīvprātīgi. Lūgumraksts balstās uz argumentu, ka brīva konkurences situācija un arī patērētāja tiesības jāaizsargā. Bet jāsaka sekojošais. Tieši valsts pārvalde garantē uh, principu ievērošanu. Mums ir dažādi likumu, ko ir pieņēmušas Spānijas iestādes, kas tiek īstenot vietējā līmenī. Arī komunālās iestādes uh, ir iesaistītas. Merkasevija uzņēmums ir, um, viņa pienākums ir nodrošināt pakalpojumu sniegšanu un garantēt, garantēt to, ka ir pilnīgi eh, vienādas tiesības visiem. Šeit ir pretruna lūgumrakstā, jo um, tieši zivju tirgus Sevilijā ir tas, kur ir vislielākā konkurence, un tā ir pretruna. No vienas puses saka, ka uh, konkurences nav, un no otras puses, ka konkurence ir vissskarbākā. Bez tam Šeit um, darbība notiek pēc principa pieprasījums un piedāvājums. Un uh, Merkasevija saņem nodevu no dienas pārdošanas rādītājiem. Un, ja uh, pārdošana nav bijusi veiksmīga, tad Merkasevija nesņem nekādas uh, nodevas. Uh, Šādā veidā tiek nodrošināts tas, ka nenotiek nekāda krāpniecība attiecībā uz nodokļiem, un tikai tā mēs varam garantēt brīvu tirdzniecību, vienādu konkurenci un vienādas iespējas, jo, ja tas tā nebūtu, tad būtu maz uh, tirgu iesaistīto, kas būtu tirgu. Un Merkasevija, kā es jau teicu, Um, nodrošina to, ka mazumtirgotāji maksā vairumtirgotājiem, līdz ar to nav nekādas kavēšanās un visi rēķini tiek apmā, apmaksāti. Un tas nāk um, vairumtirgotājiem tikai par labu. Ja tiek um, izslēgta šī publiskā daļa, tad tirgus um, būtu pilnīgi um, neregulēts un uh, spiediens uz patērētāju būtu tikai vēl lielāks. Es domāju, ka mēs tikai šādi varam nodrošināt pil, piegādi pilsoņiem, un mēs nodrošinam sanitāru higienisko kontroli, kā arī produktu izsekojamību. Mēs nodrošinam kvalitātes kontroli, un šādās krīzēs, kādas ir, piemēram, arī pat laban vērojams, tas ir ļoti nozīmīgi, ka patērētājs uh, zina, no kurienes nāk produkti, ka viņš, ka nodokļu krāpniecība tiek novērsta un vienlīdzīga konkurence tiek nodrošināta. Ja šī sistēma tiktu novērsta, tad būtu mazāka konkurences um, tirgu, samazinātos piedāvājums, pieaugtu cenas. Un nelielie aktieri, kas ir iesaistīti tirgu, nemaz nevarētu strādāt, viņi izzusti. Izsakojamība un uh, higienas kontrola um, nebūtu iespējama, un tas ir ļoti nozīmīgi šodien pēc ekoli krīzes. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka informācija, ko lūgumrakstiesniedzējs sniedz, ir uh, nekorekta. Mēs, piemēram, to redzam arī, kā tiek traktēti konkurences tiesas un augstākās tiesas spriedumi. Tiesa, piemēram, noslēgumā teica, ka iesniegtais ziņojums nav saistošs, bet tikai ieteikums. Nodokļu kontroli jāceļ jāveido monopols zivju tirgu, un tas viss nenāk patērētājiem par labu. Patērētāju aizsardzības aizstāvi Sēnā vairāk kārt ir izteikuši savu viedokli par labu šai sistēmai, un viņi nevēlas, lai pastāvošā sistēma zivju tirgu tiktu mainīta. Es ceru, ka mēs esam devuši ieguldījumu, lai noskaidrotu uh, šo lietu stāvokli. Paldies! Paldies uh, komisijas pārstāvle Sēns kundze. Paldies priekšsādātājs kundze. No komisijas uh, puses, kā lūgumraksts iesniedzējs atgādināja, šis uh, lūgumraksts uh, ir skars, ir pār Seviljas uh, lielu tirgotāju Meka Sevilja um, darbību. Vēl kas ir viljas pakalpojumi. Uh, un um, 3,595% uh, uh, ieņemšana neatbilst uh, ES hartai. Komisija atbildēja martā par konkurences tiesībām un uh, norādīja, ka tā nevar um, izteikt viedokli par Nacionālās konkurences eh, iestādes eh, noteikumu eh, transponēšanu, ka tas ir nacionāls jautājums. Bet komisija rakstīja arī, ka obligāta pakalpojuma sniegšana par samaksu Merkasi Viljai var um, būt problemātiska. Uh, saskaņā ar eh, LEST e 49. pantu, proti par brīvu uzņēmējdarbību. Un piedāvājot obligātu uh, pakalpojumu pirkšanu tādu kā transports un arī reģionu izsniegšanu, šāds veids pakalpojumu sniegšanai var uh, ierobežot uh, vairumu tirgotāju pakalpojumu sniegšanu, jo parasti Uh, šie pakalpojumi tādā veidā netiek sniegti, un arī um, samaksa par tiem var kaitēt uh, lielu tirgotājiem, varam tirgotājiem. Iespējams, uh, ka tas uh, skar um, situāciju, ka būtu citu uzņēmumu, kas gribētu piedāvāt pakalpojumus tāpat kā Merkasevīja to dara. Ir iespējams, uh, attaisnot šādus pasākums, ja tie ir proporcionāli un atbilst vispārējām um, interesēm. Komisija rakstījusi arī uh, nacionālām iestādēm, lai e, iegūtu vairāk informācijas par šo specifisko noteikumu un risinājumu un iemesls, kādēļ uh, zivju tirgū tas ir ieviests un nevis citos uh, tirgos, un kāds būtu attaisnojums un kāda ir proporcionalitātes principu ievērošana, cik liela ir caurskatāmība par tarifiem, ko piedāvā Merka Sevīja. Un arī, uh, ja tika uzdots jautājums, uh, kādēļ šie pakalpojumi ir obligāti. Komisija vēl nav saņēmusi nacionālo e, iestāžu atbildi, bet tikko kā šī atbilde tiks saņemta, mēs izvērtēsim pamatojumu un proporcionalitāti. Un, protams, arī atbildēs gan jūsu komitejai, gan arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Eh, quiero apoyar. Paldies. Es gribētu atbalstīt iesniegto lūgumu rakstu. Es pati esmu no Seviļas, es zinu, kāda problēma tur valda, un esmu redzējusi, kā tā izpaužas. Tas ir nelikumīgs pakalpojums, kas ir uzspiests uh, vairumtirgotājiem. tirgotājiem Un komisija ir apsolījusi rakstīt pašvaldībai un ievākt informāciju par to, kādi likumi ir spēkā un vai šeit eh, nav problēma piemērojot eh, LSD e 49. pantu. Es gribētu lūgt komisiju to arī tiešām darīt, jo tas parādīs un apliecinās arī to, ko jau ir atzinuši tiesas Spānijā, proti, ka konkurences, konkurētspējas likumdošana nav tikusi ievērota. Un iestādi Seviļā es iestādes vārdā es lūgtu um, ne, nenoslēgt, neslēgt šo lūgumu rakstu. Un rēģējot uz to, ko sacīja komisija, grib pateikt, ka ir daudz dažādu pelēko zonu un nav saprotams, kāpēc šie izņēmuma noteikumi tiek attiecināti tieši uz zivju vairumtirdzniecību. Šeit nav skaidrības, un šis jautājums ir jāturpina izskatīt. Paldies, Himenesas kundze! Paldies, priekšēdētāji! Lūguma raksts ir jāturpina izskatīt saskaņā ar procedūru. Komisija tikko sacīja, ka viss, kas attiec uz konkurēt spēju, uh, it kā ir Spānijas valsts iestāžu pārziņā, bet mums ir jāraugās vai šeit tiešām ir uh, saskaņa ar 49. pantu līgumā par Eiropas saimnības darbību, un tad mums būs jāturpina darbs ar šo lūgumu rakstu. Un es esmu deputāts un nevaru pārstāvēt vai nevēlos nevienu īpašu pilsētu aizstāvēt, bet es saprotu Merka Seviļa uh, uh, viedokli vai nostāju. Runa ir par apgādes drošību, un mēs esam pieredzējuši gadījumus tieši, kur bija iesaistīti arī Spānijas lauksaniecības produkti. Es šeit gribētu atgādināt par šo ekoli gadījumu. Uh, ir nepieciešams, lai arī valsts iestādēm būtu noteiktas pilnvaras darboties, un ja tā nebūtu, tad problēma būtu daudz vairāk. Ir jābūt vērīgiem un modriem, sabiedriskai vai valsts veiktai kontrolē ir jābūt. Tie ir nozīmīgi aspekti, kas sniedz garantijas gan ražotājiem, gan patērētājiem. Un Spānijā atbildīgās ir valsts iestādes, tām ir jāveic kontrola un uzraudzība. Eh, tā ir tāda sabiedriska rakstura kontrole, un Merka Seviļie tieši ar to nodarbojas. Mēs nodrošinam drošu, eh, vienādu konkurenci, vienlīdzīgas konkurences apstākļus. Uh, kopējā tirgū un lūguma raksta iesniedzēju sūdzības ir pretrunīgas, jo no vienas puses tik uzsvērts, ka viņi izjūt lielāku konkurences spiedienu. Šeit ir nepieciešams tomēr saskaņot gan ražotāju, gan patērētāju interesi un izsvērt uh, tā lai tiktu ņemts vērā abu pušu intereses. Arī nodokļu uh, caurskatāmība ir nozīmīgs uzņēmē darbības aspekts, un valsts vai pašvaldību iestādēm ir jāgarantē vienādi konkurences apstākļi, un ja tā nebūtu, tad monopolu būtu daudz vairāk. Mums nevajadzētu tagad likt malā šo lūgumu rakstu. Šobrīd vēl notiek darbs ar informācijas vākšanu, un kad komisija saņems atbildi no uh, Spānijas pašvaldības, tad raudzīsimies, ko darīt tālāk, un uzņēmums, kas ir iesniedzis lūgumu rakstu, uh, arī, protams, tiks informēts. Paldies! Tur gaisa kungam došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu sveikt um, manus um, tautiešus šeit un gribētu sveikt gan Merkasevies pārstāvis, uh, Ehm, gan arī vairumtirgotāju pārstāvis eh, šeit Eiropas parlamentā. Es vairākus gadus eh, dzīvoju Bilbao un eh, strādāju Bilbao pilsētas domē, un es arī zinu tās problēmas, ar kurām mm, nācās saskarties Bilbao tirgus operatoriem. Tik saņemts daudz sūdzību, daudz uh, pārmetumu gan no vairumtirgotāja, gan no mazumtirgotāja puses. Es domāju, tā ir problēma, kas ir raksturīga ne tikai seviļas tirgumu. Es ļoti uzmanīgi klausījos tajā, ko teica abu pušu pārstāvji, un es domāju, ka. Eiropas komisijas teiktais arī ir viennozīmīgs. Mēs gaidām informāciju. Jo komisija saka, ka mums ir jāskat šī lieta 49. panta gaismā. Noteikumi ir noteikumi. Ja viņi saka, ka viņi vēlas vairāk informācijas, tad mums ir jāgaida, kamēr Spānijas iestādes atbild. Un tad mēs varēsim vēlreiz runāt par šo jautājumu nākotnē. Vai nu šī paša lūguma rakstu kontekstā, vai citu lūguma rakstu kontekstā. Varbūt uh, otra puse vēlēsies iesniegt citu lūgumu rakstu. Man vairs nav ko piebilst. Tātad lūgumu rakstam ir jāpaliek atvērtam un gaidām vairāk informācijas. Paldies! Paldies, kolēģi! vēl Himenes kundzē dažas minūtes. Paldies! Tikai daži vārdi. Kontrole, protams, ir svarīga un arī nodokļu caurskatāmība tāpat. Un, kā jau tika sacīts, arī vairumtirgotājiem ir uh, jāpild noteikumi, tāpēc ar visu jāiepazīst ļoti rūpīgi. Paldies! Ε, δεν ξέρω αν ο αναφέρον θα ήθελε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Tagad vienu minūti lūdzu vēl vienam runātājam. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies par to, ka jūs mūs uzklausāt. Es piekrītu Meijera kungam. Es arī esmu pasaules pilsonis, nevis tikai Seviļas iedzīvotājs. Uh, un es esmu ļoti pārsteigts, ka vienā pasaules daļā, proti Seviļā, spēkā ir kaut kas, kas nav spēkā vairs nekur citur pasaulē. Runājot par izsekojamību, tad eh, higienas kontrolas notiek ļoti augstā līmenī, bet priekšēdētāji kaut kas tomēr šeit, nu, nav īsti pareizi, jo tikai Seviļā šie noteikumi par um, higienas kontroli un nodokļu caurskatāmību, nezinu, kāpēc attiecas tikai uz zivju tirzniecību, bet neatiec ne uz augļiem, ne uz gaļu un tā tālāk. Paldies! Ir skaidrs, ka, protams, šis jautājums ir jāturpina izskatīt, un mēs gaidīsim informāciju no komisijas, un tad atgriezīsimies pie jautājuma. Paldies, ka jūs! šodien viesojāties pie mums. Beitman, apotin. Tagad Beitmana kunga um, lūgumrakstu. Tas ir Lielbritānijas valsts piedarīgais un lūgumraksts attiecas uz negodīgiem neskarošiem nomaslīgumu nosacījumiem attiecībā uz bāriem. Uh, Lūdzu, došu vārdu runātājiem iepazīstināt ar problēmu. Thank you very much. Uh... Paldies. Lūgumraksta pirmajā daļā lūgumraksta autors dod atsauci uz eh, negodīgiem naiskarošiem nomas līguma nosacījumiem attiecībā uz uh, bāru telpām un bāru telpu nomniekiem. Otrajā daļā lūguma raksta autors lūdz sniegt tiesisko palīdzību, lai uh, virzītu tālāk šīs lietas izskatīšanu tiesā. Kas attiecās uz lūguma raksta pirmo daļu, lai arī nav pilnībā skaidrs, vai lūguma raksts ir saistīts tieši ar konkurences uh, Uh, likumdošanu. Komisija izmeklē šo jautājumu tieši šādā kontekstā. Komisija gribētu atzīmēt, ka apvienotajā karalistē uh, bāru tirgus kopumā ir ļoti konkurētspējīgs, kur 48% no tirgus kontrolē neatkarīgie operatori. Eh, šiem neatkarīgajiem operatoriem nav nekādu komerciālu attiecību ar uzņēmiem, kam piem piedar bāri. Eh, pārējos 55% tirgus pārvalda astoņi bāru uzņēmumi. Komisija eh, kontaktējās arī ar apvienotās karalistes konkurences uzraudzības iestādi. Un uh, Komisija uzzināja, ka konkurences padome eh, nesen pabeidz izmeklēšanu eh, tieši bāru sektorā apvienotajā karalistē un neatrad nekādus pierādījumus konkurences noteikumu pārkāpumiem. Kas attiecās uz lūgumraksta otro daļu, komisija uh, deva norādi uz uh, interneta mājaslapu, kur ir iespējams uh, pieprasīt atbilstošo tiesisko palīdzību, lai virzītu lietu tālāk izskatīšanai tiesā. Paldies! Jā, jūs uh, domāju, ka ļoti pragmatiski uzstājāties runājot par šo jautājumu. Esmu ļoti iepriecināta arī personīgi, kā jūs uh, iesakat uh, lūgumrakstu iesniedzējai un iesakt konkrētu darbību, arī norādot, kur uh, viņi var rast palīdzību. Līdz ar to šis uh, punkts ir noslēgts. Tagad Matsonī kundze ir ieradusies, viņa uh, turpinās vadīt sēdi. Okay. <laughs> Buongiorno, ringrazio la collega Paliadeli per avermi. Labrīt visiem! Es eh, gribētu pateikties eh, Paliadeli kundzei. Eh, kā jau es teicu, es pārstāvēju lūgumrakstu komiteju konferencē par vidas jautājumiem. Es gribētu atgriezties pie mūsu darba kārtības 11. punkta. Tātad mani paziņojumi par koordinātoru pieņemtajiem lēmumiem vakar dienas uh, koordinātoru sanāksmē, kas notika vakar pēcpusdienā. Īsumā iepazīstināšu jūs ar šiem lēmumiem. Tātad par pirmo un otro punktu darba kārtībā ņemot vērā uh, debates koordinātori nolēma izmantot, uh, atgriezties pie Alkens ziņojuma un tad lemt par uh, slēgšanu uh, vai nē, atkarībā no tā, kāds būs parlamenta viedoklis, kas attiecās uz Kostas lietu par tiesību pārkāpumiem. Koordinātori nolēma nosūtīt vēstuli Spānijas varas iestādēm un tālāk varam sekot šī jautājuma attīstībai, kad saņemsim atbildi no Spānijas varas uh, iestādēm, uh, tad ir jāpadomā par iespēju sagatavot pašinstīvas ziņojumu šī jautājumā. Mēs nolēmām organizēt semināru, lai izvērtētu uh, problēmu tiesiskos aspektus, eh, kas izriet no daudziem lūgumrakstiem, ko esam skatījuši pēdējā laikā. Bez tām koordinātoru sanāksmē tika nolemts. Skatīt īpašuma tiesības uzklausīšanas laikā, ko organizēsim kopā ar Eiropas komisiju. Un tiks piesaistīta arī LIBE komiteja par cilvēku tiesību hārtu. Tas notiks 6. Februā, oktobrī, es atvainojos. Pēc tam, turpinot debatas, kas notika iepriekšējā sanāksmē, mēs nosūtīsim detalizētu vēstuli lūgumrakstu autoriem, eh, kur iepazīstināsim viņus ar vakar pieņemtajiem lēmumiem. Pēc vizītes Bulgārijā un Vācijā varam secināt, ka Bulgārijā šī programma ir tikus izplatīta, kas attiecās uz Vāciju, mēs dosimies uz Berlīni. Koordinātori nolēma atlikt šo vizīti uz vēlāku laiku. Tas ir uzskatot, ka jūnijas ir pārāk īsts laiks, mēs nevaram norganizēt tik īsā laikā. Tālāk eh, par eh, jautājumu šo tabulu attiecībā uz zivsaimniecības produktu izcelsmi. Arī šo jautājumu mēs nolēmām atlikt šī jautājuma skatīšanu un uzgaidīsim, kamēr Tautas partija grupa norganizēs uh, uzklausīšanu par šo tēmu, lai mūsu rīcībā būtu plašāka informācija. Tālāk par piekto punktu uh, mēs skatījām Klaina kunga lūgumu rakstu kuru ap, esam apsprieduši jau vairāk kārtīgi savā komitejā un uh, nolēmām to skatīt tālāk. Mēs saņēmām pozitīvu atbildi no komisijas šī jautājuma sakarā. Mēs uzņēmāmies saistības, uh, kuras uh, noteikti izpildīsim, jo uzskatām, ka šis jautājums ir īpaši svarīgs. Pēc uh, garām un ilgām diskusijām ar Libu komitejas priekšsēdētāju mēs uh, saņēmām piekrišanu uh, izvērst pašinstīvu ziņojumu. Libe komiteja komitejai šeit ir noteikti atbildība un pilnvars, bet eh, viņi nav pret pašinstīvas ziņojumu no mūsu puses eh, par pilsonības jautājumiem. Tas, kas bija atzinums, tagad kļūs par ziņojumu. Eh, Valēna būs referēta. Un, visbeidzot, vēl par vakardienas koordinātoru sanāksmi. Jums bija dots 48 stundas, lai piekristu vai nepiekristu nākamās, nākamās sanāksmes darba kārtībai, bet mēs zinām, ka dokuments ieradās ļoti vēlu. Zināmā mērā es pati biju vainīga, bet tagad šis dokuments ir ticis izplatīts. Un jums ir jāsniedz savu piekrišanu līdz termiņu beigām. Vispirms bija, māja, pēc tam bija Mājer kungu līg, lūgums attiecībā uz debatēm lūgumu rakstu sakrā, ko iesniedz gaisa satiksmes kontrolieri. Un ar visu grupu piekrišanu Mairkungs vēlējās, lai mēs runātu par drošības pasākumiem Spānijā un visā Eiropā. Un mēs gribējām lūgt pašinstīvu ziņojumu no transporta komitejas. Tātad tas par koordinātoru pieņemtajiem lēmumiem vakar. Ja jums komentāru vai iebildumu nav, tad varam atgriezties pie mūsu darba kārtības. Priekšstādātājs kundze, nu nav tiešu iebilžu, bet viena norāda par darbu kārtību. Busatila kunga vārdā es gribētu lūgt, lai rūgumraksts 1073 līpas vītra. Uh, 2010 no B uz A kategoriju tiktu pārcelts. Tātad lūgumraksts 10, uh, 73, slīps vītra uh, 2010 un vēl viens jautājums. No Spānijas piekrastas aizsardzības likums. Manuprāt, daudz kas runā par to, lai šis stāsts uh, tiktu pārvērsts ceņojumā. Mēs uh, koordinātoru sēdē uh, lēmām, ka nogaidīsim Spānijas varas iestāžu atbildi un tad uh, turpināsim. Nu, tas tikai uh, reglamentam norāda, lai dažas grupas nedomātu, ka nu, tās netiek uh, ievērotas, vai arī tas ir, teiksim, tulkojuma kļūda. Mēs vēl nevaram uh, lemt, ka par šo Spānijas uh, piekrastes uh, jautājumu simtprocentīgi būs uh, uh, ziņojums. Tas ir tikai, nu, teiksim, procedūras jautājums. Mēs noteicām piecus punktus, jūs pilnīgi pareizi visus tos noteicāt. Viens bija ļoti nozīmīgs, ka mēs Spānijas iestādes lūdzam informēt parlamentu, kas Spānijā pat laba notiek ar šo likumu. Un mēs gribējām, nu, vienkārši konstatēt, kāda būs nākošā darbība. Tā nav iebilde, tas ir vienkārši skaidrojums no manas puses. La sua precisazione rafforza eh, quello che ho detto. Jā, tas vienkārši vēlreiz apstiprina to, ko es teicu. Tas ir pirmais punkts, ko jūs vēlreiz apstiprinat. Jā. Mēs uh, vēl spā, no Spānijas uh, iestādēm prasīsim informāciju. Un tagad par lūgumu rakstu, kas no uh, viens uz otru kategoriju tiek pārliekt. Jā, mēs konstatējam, ka jūs iesniedzāt šo um, jautājumu. Nākošais um, 14. darba kārtības punkts numur 1109-2010, uh, ko iesniedz Vācijas valsts piedarīgā Simone Eiler, kam pievienots vēl viens paraksts pēras atbalsta Itālijas Amici dei Bambini NFO. 5 minūtes logumrakstiesniedzēju. Cienītās dāmas, godātie kungi, mani sauc uh, Simone Eiler. Pirms uh, gada Vācijas plašsaziņas līdzekļos lasīju par ļoti um, satraucošu jautājumu par adopcijas jautājumiem un lobiju, kas izmanto ES naudu. Mičīdei eh, Bambīni ir daļa no agresīva lobija, un kopš Rumānijas eh, likuma izmaiņas par adopciju Tie dara visu, lai atkal adopcijas atsākties. Rūgumraksts Eiropas parlamentā un Rumānijā konferences tiek rīkots un visu laiku attainojam situāciju Rumānijā. Startautiskā adopcija ir tā krīzes situācijā kopš 2000. gada izmaiņām Rumānijā. Adopciju skaits pasaulē uz pusi samazinājās Gvatemala, Nepāla, It, uh, un daudzas citas uh, pēdējos gados ir samazinājuši adopciju skaitu vai pārtraukušas, um, jo notiek tirdzniecība ar bērniem. Uh, starptautiskā adopcija kaitē, un to redzam Rumānijas gadījumā. Uh, tā vietā, lai bērns aizsargātu, starptautiskā adopcija burtiski norāda tā kā brīvu tirgu. Uh, tirdzniecībai ar bērniem neiet runa par bērnu aizsardzību, bet gan par um, pieprasījumu pēc bērniem un tā piesādināšanu. Nu, iet runa par naudu. Zina, ka bērnu uh, adopcijas aģentūras prasa naudu. Naudu un palīdzības projekti tiek iemainīti pret bērniem. Un bieži vien tiek maksātas arī nelegāls naudas summas. Günters Ferhoigens, bijušais ES paplašanāšanās komisārs, teica, ka starptautiskās uh, adopcijas ir legalizēta tirdzniecība ar bērniem. Pēdējā uh, Uh, pusgadu laikā biju Indijā, strādāju kā brīvprātīgā bērnu namā, un tas arī ir iestaisīts starptautiskajā adopcijas programmā. Un tur es redzēju, kādos apstākļos bērni dzīvo šādos, uh, šādās iestādās, viņus neatbalsta, neveicina un nemaz nemēģina rast iespējas, lai bērns atgrieztu viņu ģimenēs. Tā vietā tiek pārtraukts uh, kontakts ar māti vai ģimeni, cik ātri viens iespējams. Un um, bērnamā pavadītais laiks ir laiks, kurā runa iet tikai par to, ka bērni izdzīvo, kamēr kāda adopcijas ģimene viņus uh, adoptē. Un tagad es konstatēju, ka Eiropas komisija finansiāli atbalsta Mičī Dei Balbīnī, kas ir adopcijas aģentūra. Viņi sevi paši um, raksturo kā adoptīvo vecāku kustību. Eiropas komisija tā tad atbalsta adopciju aģentūru, kurā daudz miljonu eiro uh, apmērā tiek finansēti projekti. It kā šie uh, projekti ir visu interesēs, lai aizsargātu bērnu tiesības un pārstāvot bērnu uh, intereses, bet, kā jau teicu, adopcijas aģentūras uh, šāds projekts izmanto, lai mm, bērns iegūtu adopcijā. Un šai sakarā ir ievērāms, ka Neskatoties uz to, ka pasaulē samazinās adopcijas skaits, Amici del Bambini pieaug adopcijas skaits. Un bez tam nemaz nebija eh, ilgi internetā atrast, ka Amici del Bambini ir absolūti pret bērnu aprūpi un uh, palīdzību bērniem. Bez tam uh, viņi vēlas uh, līdz diviem gadiem samazināt šo bērnu aprūpi, un tas neatbilst ANO bērnu tiesību konvencijai bet visos projektos, ko Amiči Delbavini pārstāv, tā ir realitāte un tā paplašanās. Es komisija paziņoja, ka šie projekti nav tieši saistīti ar starptautisko, starptautisko adopciju, bet aprūpi ģimenē. Bet, nu, es gribētu uzdot jautājumu, vai tas nav, nu, tā nav lapsa um, vistu stālī. Un atbildot uz šo uh, lūgumu rakstu man uh, rakstīja, ka adopcija ir nacionālo valstu kompetence. Ja es nav atbildīga, tad kādēļ komisija seko uh, situācijas attīstībai Rumānijā? Un komisija atbildēja, ka Rumānija es ietveros uh, ieņem īpašu uh, stāvokli, jo tā ir vienīgā dalībvalsts, kas de facto ir aizliegusi starptautisko adopciju bet uh, ārzemniekiem de facto nav iespējams bērns no Austrijas, Beļģijas, Francijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes, Vācijas un tā tālāk uh, citām valstīm adoptēt. Rumānija tādēļ neieņem īpašu situāciju un stāvokli, jo Rumānija darbojas tikai kā vecās ES dalībvalsts, kas neeksportē savus bērnus. Un uh, Noslēgumā gribu uh, vēlreiz uh, teikt, ka ja Eiropas komisija patiesi veicina adopcijas aģentūras un līdz ar to uh, veicina adopciju uh, rūpniecību un uh, turpina atbalstīt, tā teikt, tirgu uh, bērnu adopcijai, vai tad nevajadzētu labāk atbalstīt valsts, lai veidot struktūru, kas ļautu bērniem palikt viņu zemē, viņu kultūrā un pie viņu ģimenēm? tā kā tas eh, ir noticis Rumānijā. Un eh, tas ir devis redzams panākums. Paldies! Grazie! Paldies! Negro. Es gribētu dot vārdu uh, eh, uh, Amicidēla Babīnī pārstāvim Denegro kungam. Uh, Paldies, Alessandro Negro. Es pārstāvu šeit Amici del Babīni Briselē un uzstāšos eh, Marko Grifīni vārdā. Es gribu tikai uh, paskaidrot, ka eh, Amici dei Balbīni ir akreditēta organizācija gan starptautiski, gan arī bezpēļņas organizācija. Mm, mēs saņemam regulāri um, licenci no Itālijas valdības, lai veicinātu sadarbības uh, projekts, lai veicinātu bērnu aizsardzību vispārīgi. Un tādēļ uh, Mičī Deiba Bīnī ir struktūras, lai īstenot tādus uh, projektus, kas no profilakses uh, līdz uh, pat adopcijai uh, turpinās. Pirms uh, divām nedēļām mēs arī šeit uh, parlamentā bijām. Mēs runājam par uh, projektu, kas uh, tiek finansēts. Šeit tika teikts, ka ir uh, pārkāpumi, bet jāsaka arī daudz no Rumānijas partneriem bija šeit pārstāvēti, un mēs runājam par projektu divu gadu garumā. Mēs runājam par aprūpu bērniem Eiropā, arī Rumānijā. Amici dei Bambini to dibināja brīvprātīgās adopcijas ģimenes. Mēs nesaņemam nekādu uh, atalgojumu par darbību, arī šīs ģimenes nesaņem nekādu atalgojumu par darbību, nekas nav slēpjams, pār Amici eh, dei Babīnī darbību arī starptautisko adopciju eh, jomā var būt pār vai pret to, ka notiek starptautiskas adopcijas, bet nu nekas nav pret to, ka nevalstiska certificēta organizācija strādā, un mēs varam arī prasīt līdzekļus no Eiropas komisijas, lai veiktu dažādas aktivitātes un pasākums, arī tādas, kas nav saistīti ar starptautisko adopciju Mēs runājam par uh, aprūpi, kas nav institucionāli, tas ir likumīgi, un tas uh, atbilst arī to priekšstatiem, kas uh, aizstāv bērnu tiesības Marko Grifīnī, mūsu priekšsēdētāji. Uh, vārdā vēlos vēl paziņot arī, ka ir um, bijis uh, jau uh, šis jautājums arī uh, Itālijā skatīts arī pret lūgumraksta iesniedzējiem vēlamies vērsties, jo tas kaitē mūsu uh, imidžam gan Itālijā, gan arī šeit uh, es institūcijās vēlamies vērsties pret lūgumraksta iesniedzējiem. Neko precīzāk šobrīd uh, negribu teikt, izņemot to, ka nu, mūsu skatījumā tā, tie ir apmelojumi. Mūsu organizācija 25 gadus strādā par labu bērnu aizsardzībai. Uh, Itālijā, citās valstīs, arī Rumānijā, kur uh, mums ir partneri, arī uh, pašvaldības iestādes ir to starpā. Un kā lai nu es to tā precīzāk pasaku? Mūsu pozīcija attiecībā uz adopciju un adopcijas iespējas atsākšanu Rumānijā tas ir likumīgi. Protams, ka varbūt arī pret to, bet nu, nav skaidrs, kur ir šīs lūguma raksta politizēšana un finanšu līdzekļiem, kurus mēs saņemam un kuri absolūti nav saistīti ar starptautisko adopciju. Paldies! Paldies! Sasta Mūnen kundze. Thank you, Mrs. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāja! Šajā lūgumrakstā iet runa par Eiropas Savienības līdzfinansējumu Itālijas asociācija Amici de Bambīnī. Lūgumrakstā tiek aicināts komisiju noprecizēt Eiropas Savienības naudas izlietojumu, uh, realizējot uh, šo projektu. Uh, Jā, ir saņemts līdzfinansējums no vairākām Eiropas Savienības programmām vairāk gadu garumā, jau sākot no 2001. un 2009. gadām, no Eiropas eh, palīdzības eh, fonda, FARE, sociālās iekļaušanas programmas, pamatiesību programmas un programmas progress. Tātad dažādas programmas un dažādi projekti. Kā pieteikuma iesniedzējs eh, šādu veidu Eiropas Savienības finansējumu saņemšanai asociācija ir sevi pozicionējusi kā eh, bezpēļņas organizāciju, eh, un, kas atbilst tātad visiem uh, Eh, kritērijiem, lai saņemtu finansējumu, kā arī pierādot savu finansiālo spēju realizēt šos projektus, kā arī tiesisko statusu. Komisija eh, apzinās, ka vienlaicīgi šī asociācija Amici de Bambini ir Hāgas konvencijas kontekstā akreditēta eh, struktūra bērnu adopcijai. Kas attiecās uz šī, šo starptautisko konvenciju, tai ir pievienojušās visas Eiropas Savienības dalībvalsts, bet ne Eiropas Savienība kā juridiska persona. Atbilstošai konvencijai dalībvalstis var akreditēt eh, iestādes vai organizācijas, kas rūpējas par starpniecību un uzņemas uh, atbildību par attiecību dibināšanu ar uh, citām valstīm adopcijas jautājumos. Komisija nav konstatējusi, ka nevalstiskā organizācija vai asociācija uh, nevarētu realizēt arī citas funkcijas, kā pieteikumu iesniedzējs projektu finansējumu saņemšana, tā atbilst visiem eh, kritērijiem, atbilstoši dažādām Eiropas Savienības programmām un to nosacījumiem, kas attiecās uz projektiem caur kuriem tika piešķirts eh, finansējums, ir saistīti ar bērnu aizsardzību dažādi. Tie ir bijuši, piemēram, projekti par uh, Eh, cīņu pret eh, bērnu tirsniecību Albānijā, cīņu pret nelegālu un komerciālu adopciju. Tāpat ir bijis projekts, lai eh, sniegtu atbalstu bērniem pēc tam, kad viņi nonākuši aprūpas iestādēs. Uh, Tas ir LIFE projekts, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanu jauniem cilvēkiem, kā arī veicina labākās prakses realizāciju šajā jautājumā. Tas ir bijis arī projekts par bērnu tiesībām uz ģimeni. Bez tām tas ir bijis projekts, kas veicina bērnu aprūpi ģimenēs, kur zaudējuši vecāku apgādību. Komisija ir pārbaudījusi Eh, tātad šos finansējumu saņemšanas kritērijus, tāpat arī izvērtējus kritērijus, kas paredz eh, finansējumu piešķiršanu un ir izvērtēts projektu saturs un ir konstatēts, ka tie atbilst atbilstošo programmu mērķiem. Komisija nav konstatējusi, ka šie projekti, ko līdzfinansējas komisija, būtu pretrunā ar, piemēram, bērnu tiesību konvenciju vai kādām citām starptautiskām konvencijām. To mērķis ir uzlabot sociālo aprūpu un atbalstu ģimenēm, tāpat atbalsts uh, bērniem, kas tiek aprūpēti institūcijās, uh, projekti, kas sniedz atbalstu ģimenēm, kuras uh, ir adoptējušas bērnus. Uh, Tātad visas šādas atbalsta formas ir iespējams atbilstoši starptautiskajām konvencijām, un šajā ziņā mēs neredzam nekādu pretrunu. Tāpat nav nekādu indikāciju vai pierādījumu tam, ka Eiropas Savienības finansējums uh, nebūtu ticis izmantots atbilstoši um, dotāciju kontraktiem vai līgumiem. Līdz ar to mēs neredzam arī nekādus finansiālu veidu pārkāpumus. Paldies! Paldies! Kolēģe Zanu Ždanokas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir ļoti īpašs gadījums, ko patreiz šeit skatām, jo parasti mēs saņemam atbildi no komisijas par subsidiaritāti. Mm, komisija saka, ka tā ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetence un tā nevar iejaukties. Mēs nepārtraukti dzirdam šo atrunu šeit. Protams, likumdošanas pieņemšana ir dalībvalstu kompetence. Un mans jautājums komisijas pārstāvēji ir sekojošs. Vai aktivitātes, kuras ir vērstas uz likumdošanas izmaiņām, nevarētu tikt uzskatītas par šī subsidārts principa nepārkāpšanu, tīpaši tad, ja to realizē NVO? ko finansē Eiropas Savienība no saviem līdzekļiem. Patiesībā es to nesapratu, un es gribētu dzirdēt precīzi. Tātad šīs aktivitātes, kas eh, mērķēts uz Rumāniju, no kādiem fondiem tika finansēta, kāds ir pamats? Un vai tiešām šeit nav pretruna? Paldies! Postināru. Grazie. Postināro kungs, lūdzu. Paldies. Vispirms es gribētu norādīt, ka šis lūgumraksts nāk no Vācijas valsts piedarīgās. Un te iet runa par pašsaprotamu principu, te iet runa par subsidiaritātes principu, un tas ir ticis atkārtots vairāk kārtīgi, un to ir uzsvērus arī Eiropas komisija savā iepriekšējā atbildē. Otrakārt. Šīs dienas komisijas atbilde pilnībā atbilst tām, ko mēs runājam par dubultiem standartiem. Tātad no vienas puses viņi saka, ka tas ir subsidiaritātes jautājums, bet no otras puses Eiropas komisija finansē nevalstisko organizāciju, kura apdraud subsidiaritātes principu. Tas ir nepieņēmami. Un es gribētu atkārtot, par ko runāja trīs koordinātori - Brunī kundze, es pats un Alda koordinātors. Eiropas komisija atbildēja uz mūsu vēstuli ļoti neskaidri un miglaini. Šajā gadījumā ir nevalstiskā organizācija, kas patiesībā realizē trīs lomas, kas ir savstarpēji pretrunīgas. Pirmkārt, viņi veicina bērnu tiesību aizsardzību ļoti jauki un skaisti. Tas ir apsveicām. Otrakārt, viņi realizē jaunu Eiropas un nacionālo likumdošanu par bērnu adopciju un startautisko bērnu adopciju. Treškārt, viņi realizē arī bērnu adopciju. Iedomājieties, dārgie kolēģi, ka banka ir vienlaicīgi komercbanka, reitingu aģentūra un banku regulators. Vai tas ir pieņemami? Nu kā vēl labāk atspoguļot eh, šo interešu konfliktu? Amici de Bambīni ir ļoti klajš piemērs tam. Un šādā situācijā Eiropas komisija saka pilnā pārliecībā, ka tas ir labi, jauki un ka tas ir jāakceptē. Es nevaru akceptēt domu, ka Eiropas Savienības nodokļu maksātāju nauda tiek šādā veidā izlietota, un man ir jautājumi cik naudas viņi ir saņēmuši starptautiskajām adopcijām, cik naudas viņi ir saņēmuši, lai uzlabotu bērnu apstākļus dalībvalstīs, kurās dalībvalstīs, un cik bērni ir tikuši starptautiski adoptēti no atbilstošām darību valstīm. Cik no Rumānijas, cik no Bulgārijas, cik no citām valstīm. Jo, ja paraugāmies uz budžetu, kas ir atvēlēts vienai valstī, un bērnu skaitu, kas ticis adoptēts no šīs valsts, tad te ir jābūt korelācijai, un komisijai tas būtu jāizvērtē. Ja nē, tad Eiropas komisija vienkārši mazgā rokas nevainībā, un tas ir nepieņemami. Visbeidzot. Situācija ir intriģējoša. Mums ir lūgumraksta autors, kurš ir vērsies pie mums ar savu lūgumrakstu. Labi, bet tajā pat laikā mums vēl pirms tam bija uzklausīšana, otrās puses uzklausīšana, un tā apvaino un apmelo lūgumraksta autori. Tas ir nepieņēmami. Neviens to nedrīkst darīt. Tāpat arī neviens lūgumraksta autors nedrīkst uh, apvainot uh, aģentūru vai kādu citu struktūru. To nedrīkst atkārtot šādu praksi. Es gribētu atgādināt, ka Eiropas komisijai būtu jābeidz darboties kā partizānām, kad no vienas puses uh, viņi uh, neā, ļoti lai atbalsta interešu konfliktu realizēšanu un neatbild uz mūsu jautājumiem. Un ja te ir interešu konflikts, tad noprecizēsim, kāda ir tiesiskie, kāda ir finansiālie aspekti. Un paraudzīsimies, kā tas ietekmē šī procesa realizēšanu un es tulīt beigšu savu uzrunu. Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka Amici, De Bambini un citas nevalstiskās organizācijas bija ļoti aktīvi iesaistījušās uh, Uh, lobēšanā par šo jautājumu Eiropas parlamentā, tāpat arī Rumānijā un citās valstīs lobējot šo pašu jautājumu. Un tagad, kad Eiropas parlamentā ir spēkā jaunie noteikumi, es gribētu, lai šis lobēšanas process tiktu apturēts un lai Eiropas parlamenta priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, izmantojot jauno procedūru un jaunos ētikas standartus, par augstu ētiskumu un morāli pārtrauktu šo praksi. Paldies! Paldies! Vairāk tagad nav runātāju. Vai lūgumraksta iesniedzēja vēlas atbildēt uz dzirdēto? Vai vispirms tomēr komisija? Jūs reaģēsiet uz kolēģa jautājumu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem. Es gribētu norādīt, ka mēs labprāt iesniegsim turpmāku detalizētu informāciju par dažādiem projektiem. Katrā ziņā mēs varam atsūtīt to rakstveidā, kur ir parādīti arī visi līguma nosacījumi par mūsu piešķirtajām subsīdijām. Tālāk tas, ko jūs vaicājāt par tiem projektiem, kas tikuši, kas bijuši saistīti ar Rumāniju. Piemēram, 2009. gadā progresa programmas ietvaros, ko realizē nodarbināts sociālo lietu ģenerāla direktorāts Eiropas Savienība piešķīrus 458 tūkstošus. Šis projekts sniedz finansiālos pakalpojumus, kā arī apmāca sociālos darbiniekus. Tur ir paredzēta arī pētniecība un pieredzes apmaiņa, iesaistot dažādas, teiksim, iesaistītās puses viedokļu apmaiņā, pieredzes apmaiņā un projektu rezultātu izplatīšanā. Tālāk ir projekts 2008. gada programmas ietvaros par pamatiesībām, tieslietu un iekšlietu jomā, bērnu tiesības uz aizbildņu aprūpi ģimenē 403 tūkstoši eiro. Projekts attiecās uz Itāliju, Rumāniju, Poliju, Bulgāriju, Beļģiju. Šī projekta mērķis ir iesaistīt eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kopumā 400 šādas organizācijas, lai veicinātu aizbildņu ģimeņu aprūpi. Tālāk vēl viens projekts Fāre programmas ietveros 2003. gadā 47 tūkstoši Itālijai, Burgāli, Bulgārijai, Rumānijai, Lietuvai, Igaunijai, Latvijai, lai organizētu seminārus un reģionālās konferences, kurās tiek apspriesti jautājumi kas saistīti ar bērniem, kuri nedzīvo ģimenēs. Bet katrā ziņā noteikti mēs varam iesniegt visu šo informāciju arī rakstiski. Tālāk jūs uzdevāt jautājumu par uh, adopcijas uh, politiku un starptautisko adopciju un par to, kā tas ir saistīts ar subsidiaritātes principu. Šeit nav nekādu Eiropas Savienības pasākumu vai iekšējā regulējuma. Tas nozīmē, ka šis jautājums pilnībā atrodas dalībvalstu kompetencē un to regulē dalībvalstu politika, un mēs respektējam ik vienas dalībvalsts tiesības un prerogatīvu pieņemt lēmumu šai sakarā, un to mēs esam teikuši uh, vienmēr un ikreiz. Mēs pilnībā respektējam šeit dalībvalstu tiesības uh, izvēloties adopcijas politiku, kā arī izvēloties uh, pievienoties vai nepievienoties starptautiskajām adopcijas konvencijām. Tālāk bija jautājums par eventuālo interešu konfliktu. Kā jau es teicu, uzstājoties pirmo reizi, mūsu uzdevums bija izvērtēt finansēšanu, mēs to skatījām atbilstoši finanšu regulām un noteikumiem par tiesībām saņemt finansējumu un esam konstatējuši nekādu pamatu. Uh, nepiešķirt uh, finansējumu, jo ir tikuši ievēroti visi atbilstības kritēriji. Tad pieteikumu iesniedzējiem jābūt nevalstiskai organizācijai. Mēs respektējam dalībvalsts izvēlēto politiku šajos jautājumos, un mēs saprotam, ka šī konkrētā asociācija Amicī Debambīnī Uh, darbojas pilnīgi likumīgi atbilstoši Itālijas likumdošanai, tā ir akreditēta Itālijā, tātad mēs pilnībā realizējam šīs dalībvalsts izvēli, akceptējot šo nevalstisko organizāciju kā pieteikumu iesniedzēju, lai saņemtu finansējumu no Eiropas Savienības programmām. Tālāk jautājums par to, kādēļ nav uh, informācijas par finansējumu no dalību valstīm, es gribētu teikt, ka šīs programmas, tāpat kā progresa programmas, uh, um, ir atvērtas uh, dalību valstīm, lai tās pieteiktos kā finansējuma saņēmējs, ja viņi atbilst atbilstošiem programmas kritērijiem. Paldies! Paldies! Tagad lūdzu lūgumu rakstiesniedzēju iespēju atbildēt. Vienu minūti. Es īsti nesaprotu, kāpēc šī problemātika nav tapusi pilnīgi skaidra. Minētā organizācija ir adopcijas aģentūra, un es nesaprotu, kā var būt kāds cits mērķis izņemot adopciju, vērtējot šo organizāciju. Arī komisijas atbildes nebija detalizētas, tās neatbilst manam lūgumrakstam, un tas, ka šī organizācija ir likumīga, tas nenozīmē, ka to nevar vērtēt kritiski un uh, uzskatīt, ka viss, ko tā dara, ir labi. Paldies! Es mēģināšu tagad izdarīt secinājumus, arī ņemot vērā uh, komisijas pārstāvei, kas iesniegs vēlāk arī detalizētāku rakstisku informāciju. Tātad lūgumraksts netiek slēgts, to turpinās izskatīt, un mēs gaidīsim informāciju. Ja tagad nevienam nav nekādu iebildumu attiecībā uz parlamenta pilnvarām, uh, tad vienkārši ir jāgaida papildus informācija no komisijas tieši par šo jautājumu. Arī koordinācijas birojas varētu palīdzēt paskaidrot situāciju, tieši pētot konkrēto lūgumraksta jautājumu. Nākamais punkts ir numurs 17, iesniedz Džons E. Dohertīs īrijas autovadītā asociācijas vārdā. Jautājums ir par transporta līdzekļa reģistrācijas nodokli īrijā. Labrīt, mani sauc Džons Dohertijs un es pārstāvu autobraucēju asociācijas. Esmu šī lūgumraksta autors un gan īrijas pilsoņu, gan mūsu asociācijas vārdā. 1998. gada 8. jūnijā tika izdarīti grozījumi īrijas konstitūcijā, iestājoties Eiropas Savienībā, un uh, tika pieņemts uh, izņēmums uh, attiecībā uz īriju atbilstoši 14. pāntām. Šī izņēmuma darbības termiņš pēc 1992. gada decembrī. Un tur iet runa par muitas eh, nodavām, mm, bet eh, tie, konstatēts, ka tas ir pretrunā ar eh, Romas līgumu 22. pāntu. Atbilstoši 25. pāntām ir aizliegts jebkādas muitas nodevas starp dalību valstīm, ja tās ir diskriminējošas. Mēs uzskatām, ka Patreiz realizētā praksa īrijā ir diskriminējoša, un mēs uzskatām, ka tās ir pretrunā ar mūsu tiesībām realizēt brīvu preču apriti un ir diskriminējoši pret īrijas pilsoņiem, kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Briseles uh, ierēģi un īrijas uh, valdība ir izmantojusi um, pantu, kas paredz aizsardzību vietējās izcelsmes precēm. Bet es gribētu norādīt, ka tas neuzliek par pienākumu ražotājiem komplektēt automobīļus īrijā, un es gribētu norādīt, ka šī nodeva neatspoguļo transporta līdzekļa tirgus vērtību. Te iet runa par autotransporta līdzekli, kas jau ir ticis ierasts valstī. PVN veido 36% un tiek noteikti vēl 36%. Tas, kopā mēs maksājam 72% nodokli. Tas ir nodoklis uz nodokli. Un ja šis nodoklis netiek maksāts, tad īrijas eh, muitas iestādes var atņēmt autotransporta līdzekli. Mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā ar samērīguma principu. Un ja, piemēram, jūs eh, neizpildat eh, šīs prasības, eh, šos noteikumus, ko pārēdz īrijas muitas likumdošana, tad jūs esat saukt pie krimināla atbildības. Mēs gribētu aicināt, lai Eiropas Savienība uh, Mm, rīkotos šai sakarā un lai tiktu atgriezti īpašniekiem visi um, atbilstoši šīm normām izņemtie autotransporta līdzekļi. Īrijas autobraucēju asociācija ir iesniegusi detalizētu ziņojumu komisijai par to, kā mēs tiekam sodīti par to, ka esam eiropieši. Paldies, Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam Džonam Elihanam. Hi, uh, my name is John Lernhen, I'm chairman. Es esmu Džons Lernhens un es esmu um, īrijas autobraucēju asociācijas priekšsēdētājs. Šķiet, ka Eiropas Savienībā nav pietiekams caurskatāmības attiecībā uz šo muitas nodokli, kas ir arī PVN. Tas vairs nav nodoklis. Tas rada nopietnas problēmas mūsu valstī, jo Tā ir nepareiza konstitūcija. Tur ir skaidri teikts, ka neviens cilvēks nedrīkst tikt sodīts uh, par uh, noziegumu div, dubultā. Tas ir 38. Uh, Kons, uh, konstitūcijas uh, pāns. Tomēr šajā uh, gadījumā tas netiek ievērots, jo tiesas pārkāp 43. pāntu par privātu īpašumu. Mēs gribētu, lai netiktu pieņemti likumi un noteikumi, kas ir pretrunā konstitūcijai, lai netiktu pārkāptas mūsu konstitucionālās tiesības un, kā jau Džons norādīja, netiek ievērot samērīguma princips. Tas ir aizgājis par tālu. 39 gadus mēs maksājam nelikumīgu, nepamatotu nodokli. Mums eh, do, tika dota ticība iekšējām tirgumam. Tika dot ticība tam, ka tā ir iekšējā tirgus telpa bez iekšējām robežām, kurā tiek nodrošināta brīva preču, pakalpojumu, personu un kapitāla pārvietošanās atbilstoši Romas līguma normām, Romas eh, nu, līguma normām. Tas netiek ievērots, un mēs gribētu, lai komisija rūpīgi izvērtētu šo situāciju, un mēs augst vērtētu to, ja tiktu pieņemts taisnīgs lēmums šajā lietā. Un tagad došu vārdu manam kolēģim Džonam Konelijam finance Okay. You're on. This, this contentious tax, it comes on. Šis pretrunīgais uh, nodoklis uh, tika pieņemts atbilstoši finanšu likumam, kas tika pieņemts 1992. gadam, un te, tas tika saistīts arī ar akcijas nodokli. Te iet runa par 132. Pā, punktu, un tur ir eh, teikts, ka papildus jebkurai citai nodavai, kas var tikt noteikta atbilstoši šīs nodaļas normām un jebkuriem noteikumiem, kas pieņemti sakarā, stājas spēkā no 1993. gada 1. janvāra. Un eh, tas ir, tā ir akcijas nodeva, kas tiek eh, nosaukta pār transporta līdzekļu reģistrācijas nodevu un tā tiek iekasēta Uh, atbilstoši šai likumdošanai, un tas tiek iekasēts reģistrējot autotransporta līdzekli. Es esmu pārliecināts, uh, ka uh, patiesībā tas ir akcijas nodoklis un muitas nodevu, kas tiek ievest it kā pa sēdz durvīm. Tā ir papildus nodeva. Tādēļ mēs gribētu, lai parlaments izskatītu šo situāciju, ka Eiropas komisija izvērtētu to, jo mēs uzskatām, ka tas ir pretrunā uh, preču un cilvēku uh, brīvai apritē iekšējā tirgu. Un it īpaši es gribētu, lai tiktu izvērtēts attiecības starp īrijas republiku un Ziemeļīriju. Un mēs gribētu, lai tiktu veikta uh, atbilstošā izmeklēšana. Paldies! Paldies visiem trim runātājiem. Tagad komisijas vārdā lūdzu. Paldies. Tātad lūguma rakstiesniedzējs uzskata, ka šis nodoklis būtībā ir tā kā aizliegta muitas nodeva, kas ir arī ļoti augsta un ko nedrīkst iekasēt. Eiropas saimnības nodokļu likumdošana ir ļoti sarežģīta, un katrs grozījums uh, ir iespējams tikai visām dalību valstīm vienojoties. Un uh, grūti pateikt, ko komisija var darīt, lai īsā laikā mainītu situāciju pastāv normas par pirmreizējo automašīnu reģistrācijas nodokli. Un 110. pants aizliedz diskriminējošu nodokļu uzlikšanu, vienalga vai tie būtu tieši vai netieši nodokļi, ko uzliek precēm, kas ir izgatavots citā dalībvalstī. Īrijas gadījumā daži šī TRN uh, aspekti tiek skatīti nu, pārkāpumu procedūrā, bet me, mēs nevaram pamanīt, ka šeit būtu rupja nodokļu likumdošanas pārkāpšana. Runa ir par atsevišķiem aspektiem, par nu, konfidencialitātes apsvērumu dēļ. Uh, Es nevaru jums konkrētāk to e, izstāstīt, bet e, šie ierobežojumi nav saistīti tieši ar šo gadījumu. Komisija ir mēģinājusi novērst esošos nodokļu šķēršļus vai barjeras, bet dalība valsts, diemžēl, nav sniegušas pietiekamu atbalstu. 2005. gadā iesniedzām uh, direktīvas projektu, bet to neatbalstīja. Un runājot par uh, nodokļu likmju noteikšanu, tas ir pilnībā dalību valstu pārziņā, tas attiecās arī uz automašīnām, kas ir izgatavotas dalību valstī. Un pēc komisijas domām nekādi papildus pasākumi šī lūguma raksta dēļ nav jāveic. Paldies! Paldies! Tagad Debruinas kundze lūdzu. Es nekādā gadījumā neapstrīdu to, ka Dalībvalstis pašas nosaka nodokļu likmes, iekasē nodokļus, veido savus nodokļu sistēmas. Tomēr es domāju, ka šis gadījums gan ir jāizskata, un tas ir nozīmīgs Eiropas līmeņa jautājums, jo šajā pārobežu reģionā Uh, notiek uh, liela, nu, tāda arī cilvēku, ir liela mobilitāte, cilvēki dzīvo vienā pusē robežai, strādā otrai, un šis reģions tieši, nu, to ietver, tas ir tāds pārobežu reģions, kam visapkārt atrodas citas valsts teritorija gandrīz, un īrijas valdības eh, pašreizējā eh, nodokļu likumdošanas interpretācija ļoti apgrūtina dzīvi tieši šajā pierobežu zonā. Ja valstī tiek ievies, ievesta automašīna, tai ir jāaiziet reģistrācija un Runa pat nav par cenas uh, starpību. Nodoklis tiek iekasēts vēl papildus uh, šai procedūrai. Tāpat, manuprāt, vienkārši varētu, mēs varētu iepazīties ar to, cik ļoti um, lielus traucējumus uh, saimnieciskajā dzīvē rada šīs, uh, šis uzliktais nodoklis, kas būtībā ir muitas nodeva. Turklāt notiek gadījumi, kad mašīnas tiek vienkārši aizturētas vai atņemtas, vai uh, nu, aizturētas bez, bez īpaši brīdinām, ja tās apstājušās ceļa malā. Manuprāt, daudz, kas, protams, ir dalībvalstu pārziņā, bet Eiropas Savienības noteikumi paredz um, novērst uh, muitas nodevas pārobežu uh, pārobežu uzņēmē darbībā, un tas ir Eiropas līmeņa jautājums. Paldies, lūdzu. Jāra kungs. Nu, Vācijā mēs to sauktu par tādu nu, dzīvošanu ilūzijās būtu ja mēs runājam par šiem 36% uh, mašīnas reģistrācijas nova, nodevu, tas nozīmē, ka tie, kas ir pieņēmusi šo noteikumu, vienkārši parāda, ka nevēlas, lai mašīnas tiktu ievestas šajā valstī. Ja var runāt par 100 vai 200 eiro, šķiet, ka arī Vācijā kaut kas ir jāmaksā, Vācijā pirmais arguments ir, um, nu, ir jāiziet tehniskā pārbaude, ir jāpierāda, ka automašīna var piedalīties satiksmē, bet šī nodeva, nu, varētu būt varbūt maksimāli 200 eiro, bet piedodiet, 36% ir absolūti nesamērīgs nodoklis. Un es gribētu varbūt aicināt arī abas puses tā laipnāk izturēties vienai pret otru, bet manuprāt, tā tomēr ir nu, nekaunība. Ja nu, valsts ir iestājusies Eiropas Savienībā, tad tā to ir darījusi labprātīgi. Un esot Eiropas Savienībā, ir jāatbalsta mūsu kopējais iekšējais tirgus. Tas ir pats par sevi saprotams. Uh, un dalību valsts mēs varam aicināt tomēr atteikties no šādiem nodokļu likumdošanas trikiem, cenšoties panākt tirgus noslēgšanu. Un īrijas gadījums tieši ir īpašs. Tā ir sala, valsts, kas, ja tā valsts atrastos Eiropas iekšzemē, kaut kas tāds vispār nebūtu iespējams, šāds nodoklis. Manuprāt, tas ir absolūti nesamērīgs nodoklis, un jautājums ir, kā pret to attiekties. Līdz šim šķiet, ka īrija ir atteikusies reaģēt uz jebkādu laipnu aizrādījumu no komisijas puses. Uh, Es saprotu, ka notiek sarunas, īrija uzsver, ka tai ir tādas tiesības, un es gribētu lūgt komisiju arī iepazīties, izpētīt, kā tiek ievērots proporcionalitātes princips, un manuprāt, šeit tas galīgi nav ņemts vērā. Tā ir vienkārši vēlme. Uh, um, norobežoties savā tirgū, pilnīgi pretēji brīvā tirgus, brīv, iekšējā tirgus brī, principiem. Es, protams, mēs arī varam rakstīt vēstuli. Manā atbildē ir rakstīts, ka komisija jau kopš 2005. gada cenšas piedāvā direktīvas priekšlikumu, bet īrija atsakās reaģēt. Nu, jautājums ir, ko darīt? jo, nu, nu ko mēs varam tīri vai jājūtas bezpalīdzīgiem. Un arī pamazām rodas nīgrums. Mēs varam šeit daudz un gari runāt, bet ja tiek uzspiest šādas normas, tad Eiropas iekšējais tirgus nedarbojas. Paldies! Paldies! Manuprāt, šeit, šajā brīdī, nu, mēs varētu vēlreiz lūgt vienu lūgumu raksta iesniedzēju reaģēt. Uh, viens punkts netika ņemts vērā, proti, ja jūs importējat komerc transporta līdzekli, tā reģistrācija maksā 50 eiro, bet uh, pasažiera um, auto uh, var maksāt 5000. Kāpēc komerc transporta līdzekļa reģistrācija maksā daudz mazāk nekā pasažiera transporta līdzeklis? Mēs esam zaudējuši tūkstošiem uh, dalību viet, darba vietu. Mēs šī, uh, mu, šīs muitas nodokļa dēļ, kas nav likumīgs, mums ir lieli zaudējumi. Un pilsoņi nevar izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, uh, tiek pārskāpts proporcionalitātes un samērīguma princips. Kāpēc mums ir šis 25. pants Romas līgumā, ja mēs to neizmantojam? Te ir rakstīts, ka starp dalībvalstīm ir aizliegtas muitas nodevas un līdzīga rakstura nodevas. Un, bet tā nenotiek, šī norma netiek ņemta vērā, tā tiek pārkāpta. Un mēs līdz ar to, nu, mēs neticam tam, ka Eiropa spēj eh, darboties un no tās mūsu pilsoņiem būs labums. Paldies! Protams, ņemot vērā visu sacīto var saprast, ka lūgumraksts ir pelnījis rūpīgu izskatīšanu un tālāku darbu ar to. Lūgumrakstu komitejai vēl ir jāpadomā, kādus pasākumus piedāvāt. Viens varētu būt arī līgum, uh, līguma laušanas procedūra bet ir jāizvērtē eh, informācija, ko iesniegs komisija, un ņemot vērā to, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, un atbilde ir jāmeklē steidzami, koordinātori varētu uh, pārdomāt vai izmantot instrumentu, kas liktu komisijai reaģēt ātri, turklāt darīt to publiski. Ir svarīgi, lai koordinātori pēc iespējas ātrāk vienotos par tārāk, tālāko. Jārkungs, lūdzu, paldies. Es gribētu, lai lūguma raksta iesniedzējiem tomēr rastos pārliecība, ka mēs saprotam, ka tāda situācija nevar saglabāties. Tā ir pilnīgi nepieņemama. Un arī mums ir, manuprāt, jāraksta vēstuli prasot paskaidrojumu, ar ko tieši šī nodeva tiek ptota. Un eh, tas ir jāizskata arī šis jautājums kā mutisks jautājums Eiropas parlamenta plenārsēdē. Paldies! Jā, arī par to mēs runāsim koordinātoru sanāksmē, bet tagad šis punkts tiek slēgts. Nākamais ir 18. lūguma raksts, iesniedzis valsts, Vācijas valsts piedarīgais Leons Brevdo Leonīts Brevdo par dubultu aplikšanu ar nodokli Vācijā un Francijā. Šeit tiek izskatītas reizē trīs, tātad trīs lūguma raksti. Otrā, otrā lūguma raksta iesniedzēji šobrīd ir zālē došu vārdu Antonio Čifēlī. Signor Presidente, sono Čifēlī Antonio abitu in Germania da. Labrīt visiem! Es esmu Antonio Čivelī. Es esmu dzīvojis Vācijā 42 gadus un 33 gadus. Esmu strādājis kā um, smagās automašīnas šoferis starptautiskajos reisos. 2000. gadā uh, Vācijas ieņēmuma dienests dubultā aplika mani ar nodokli. Es nepiekrītu šādam lēmumam par to, ka ar nodokli tiek aplikt ne tikai tā starpība no, ko, nodoklim, ko maksā Itālijā, eh, ko mans darba devējs par mani maksā Itālijā, bet es iebildu arī nodokļu apmēram, kas tika uzrēķināts, jo tas pilnībā uh, izputināja mani finansiāli. Vispirms tika atskaitīta nauda no manas sievas algas, jo viņa strādā Vācijā. Pēc tam tika izņemta mana automašīna. Es varēju turpināt to lietot, bet tā piederēja Vācijas ieņēmuma dienestām. Un man ik mēnesi eh, bija jāmaksā noteikti naudas summa Vācijas eh, nodokļu iestādēm, bet eh, viņi. Tad viņi teica, ka viņiem ir taisnība. Un uh, galbeigās Itālijas uh, nodokļu iestādes teica, ka tā kā es uh, esmu darba ņēmējs um, Itālijā, tad arī tur man ir jāmaksā visi nodokļi. Patiesībā mēs ar sievu tikām finansiāli izputināti. Paldies, tas viss. Paldies komisijas vārdā. Marina Whitehouse. Paldies priekšsēdētāji, paldies lūgumraksta autorām. Es gribētu īsumā iezīmēt šo uh, situāciju, kā mēs to redzam komisijā. Mēs dzirdējām. Uh, lūgumraksta autoru, kurš ir Itālijas pilsonis, bet dzīvo Vācijā. Viņa vitālo interešu centrs ir Vācijā, līdz ar to viņš ir nodokļu maksātājs Vācijā. Līdz ar to Vācijas iestādēm ir tiesības noteikt uz viņa e, ienākumiem nodokli. Tā kā viņš veic e, savu profesionālo darbību ne tikai Vācijā vai Itālijā, bet Eiropas Savienībā Uh, vispār, un mēs tikām informēti, ka vairāk nekā pusgadu viņš pavada brauceļojot uh, Vācijā, Spānijā, Francijā, nevis Itālijā. Un arī nedēļas nogals viņš pavada ar ģimeni Vācijā. Fakts, ka Čefelī kungs ir darba ņēmējs Itālijas uzņēmumā, Itālijas iestādes uzskata, ka tas ir pietiekams fakts, lai noteiktu simtprocentīgu algas nodokli uz viņa algu Itālijā. Tajā pat laikā Vācija viņam nosaka nodokli tādēļ, ka viņš ir rezidents Vācijā nepiemērojot nekādas atlaides. Lūguma raksta autors pieprasa nodokļu atmaksu no Itālijas iestādēm, bet šī atmaksāšana nav notikusi. Tā kā Vācijas notokļu iestādes ir uzsākušas savstarpējās vienošanās procedūru ar Itālijas iestādēm, tad gadījumos, ja pilsonis ir nodarbinātais vienā valstī, bet realizē savu profesionālo darbību citā valstī, bet dzīvo vēl citā valstī, tad parasti dalība valstis noslēdz konvencijas par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem. Tātad tās savā starpā nolēma, kā uh, viņas uh, piemēros nodokļus tām personām, kuras veic ar nodokli apliekams darbības abās valstīs. Tā kā šāds nolīgums pastāv starp Itāliju un Vāciju, un tur ir arī 15. pāns par tā saucamiem atkarīgajiem pakalpojumiem, tur ir atrunātas nodokļu piemērošanas tiesības. Komisija uzskata, ka Šis gadījums ir attīstījies tādēļ, ka abas dalībvalstis atšķirīgi interpretē šīs konvencijas normas. LESD līgumā nav normas, kas dod Eiropas Savienībai tiesības rīkoties šādās situācijās. Tāpat šajā līgumā nav normas par uh, dubultās aplikšanas ar eh, nodokli situācijas izskaušanas. Un kaut arī mēs konstatējam, ka tas ir šķērslis iekšējā tirgu, mūsu rīcībā nav pietiekam daudz sviru, lai mēs kaut ko reāli darītu. Paldies! Ascoltiamo anche eh, il consigliere. Jā. Tagad Rokatāla Jāta kungs uzstāsies. Bet pirms to dara, gribu teikt, ka lūgumraksts eh, un citi lūgumraksti par šo pašu jautājumu arī eh, divu nākošo darbu kārtībā ir par šo pašu jautājumu. It īpaši ceturtais lūgumraksts, jo runa ir par eh, dubultu aplikšanu ar, ar nodokļiem starp Vāciju un Portugālu šajā gadījumā. Tagad Rokatali Jātekungs, viņš varēs paskaidrot situāciju. Paldies, priekšstādātājs kundze gadījums, par kuru runājam, ir uh, Brefdo uh, gadījums, un tas ir atšķirīgs no Čefelī kunga gadījuma. Pēdējā informācija, ko lūgumraksta iesniedzējs uh, sniedz parlamentam un ko jūs nosūtījāt mums, norāda uz to, ka tas nav dubulta aplikšanas ar nodokļiem gadījiem. Tas ir drīzāk gadījums, kurā lūgumraksta iesniedzējs saka, ka tā ir diskriminācija. Runa iet par divpusēju nolīgumu pielietošanu arī šajā gadījumā. Un vēlreiz, lai atkārtotu to, kas šeit jau tika teikts, vēl vienreiz mēs runām šeit par tiešu aplikšanu ar nodokļiem. Mm, šeit jārunā par um, proporcionalitātes subsidaritāti, par komisijas pasākumiem. Uh, Un uh, šeit uh, runa ir par uh, dalībvalstīm, par dalībvalstīm, kuras tika a, a, minētas. Praktiski jāsaka, ka šeit runa ir par jautājumu, kas vienbalsīgi tiek skatīti un kur ir nepieciešams lēms no dalībvalstu puses. Tas ir nodokļu jautājums un līdz ar to tas ir ļoti delegāts dalībvalstīm, it īpaši tagad šajos krīzes laikos. Uh, Tagad uh, par Brefto kunga uh, jautājumu. Un, lai aprakstītu uh, situāciju, tas ir Vācijas valsts piedarīgais, kas dzīvo Vācijā, bet strādā valsts uh, pārvaldē Francijā. Viņš ir, nu, patiesi Eiropas pilsonis. Tādā izpratnē, kā Vācijas uh, un Francijas parakstītajā līgumā, kas notika 49. gadā, un uh, tur tika atrasnā, atrin, atrisināti tie jautājumi, kādas kā cilvēks, kas strādā valsts pārvaldē. Nu, tie bija, dā, drīzāk bija runa par diplomātiem un citiem cilvēkiem toreiz, tas nemaz nebija, nu, tā. Mm, parasti, ka um, kādas cits valsts pilsonis strādāja cits valsts pārvaldē. Uh, viņš nav pakļauts dubultajā aplikšanai ar nodokļiem. Viņu apliek ar nodokļiem tikai Vācijā, un Vācijas nodokļi ir būtiski augstāk nekā Francijas. Viņš salīdzina, teiksim, savu situāciju ar Francijas kolēģi situāciju, kas arī Vācijā dzīvo, bet Francijā strādā un arī valsts pārvaldē. Un uh, fakts, ka um, viņš tiek nolikts ar apstākļiem, uh, ar nodokļiem. Uh, Vācijā ir tā, ka, nu, burtiski izskatās, ka viņš maksā dubult nodokļus. Tas, šī situācija ir realistiska, bet eh, ir Eiropas kopiena tiesa lēma un skaidri eh, teica, ka fakts, ka ir atšķirīgas nodokļu likmes dažādās valstīs un divpusēji specifiski uh, līgumi ir noslēgti un uh, ir atšķirības starp tiem, kas strādā valsts pārvaldē vai uh, privātā sektorā. Un nodokļu aplikšana attiecībā uz cilvēku, kas dzīvo divās tā, e, dažādā teritorijā, nevar tikt um, pieņemta. Un 98. gadā bija līdzīgs uh, gadījums. Uh, Līdzīgs gadījums Brefto kungam. Diemžēl šajā specifiskajā Brefto kunga gadījumā jāizsaka uh, secinājums, ka nu nav dubulta aplikšķina ar nodokļiem, kā viņš pats uh, to saka, un neiet runa arī par diskrimināciju, jo tādēļ, ka viņam jāmaksā augstāka nodokļa likme, dalībvalstis uh, konvencijā par ieņēmumiem lēma, ka nacionalitātes kritērijs var tikt izmantots. Un ievērot arī Eiropas kopienties lēmumu, jāizdara secinājums, ka šis kritērijs tiek pielietots pie, uh, kritis, ka, uh, pareizi, ja runa ir par uh, suverēniem lēmumiem. Paldies! Paldies. Tā nākošais Filips Vitala praktiski. Uh, ar, tagad runāsim par Geralda Heinza. Uh, Gertvarda Hansa Fitīcija petīcijā ir norādīts, ka Vācijas nodokļu iestādes neatzīst dokumentus, kas apgalvo, ka viņa sievai nav ienākumu Portugālē, un šķiet, ka viņi arī neatzīst Portugāles nodokļu iestāžu izsniegtos dokumentus. No otras puses, Portugāles iestādes šķiet neatzīst Vācijas nodokļu iestāžu izsniegto dokumentu. Neiet runa par dubulto aplikšanu ar nodokļiem, bet par sadarbības trūkumu starp eh, divu dalībvalstu nodokļu iestādēm. Šo jautājumu varētu skatīt arī no savstarpējās palīdzības direktīvas viedokļa, kas ir spēkā un atbilstoši kurai dalību valstu nodokļu iestādēm ir un jāsadarbojas un tās var sadarboties, lai novērstu uh, dubulto aplikšanu ar nodokļiem. Otra lieta ir tā, ka šķiet eh, dalību valstu nodokļu iestādēm, abu valstu nodokļu iestādēm ir zināmas problēmas ar um, konvencijas pār dubulto neaplikšanu ar nodokļiem piemērošanu. Uh, Dalību valstu kompetentās eh, iestādes eh, šeit var rīkoties neatkarīgi un komisijai nav tiesību iejaukties dalību valstu nacionālajā likumdošanā, kas saistītas ar nodokļu iestāžu darbību. Šeit mēs nu, lūgumraksta autoram varētu ieteikt vērsties pēc palīdzības pie Solvit. Tas ir komisijas dienests, kas palīdz šādos un līdzīgos gadījumos. Kad nenotiek uh, pienācīga sadarbība starp dalību valstu kompetentajām iestādēm. Kā jau kolēģi norādīja, komisija uzskata, ka dubulta aplikšana ar nodokļiem ir iekšējā tirgus uh, tāda problēma, bet, diemžēl, mums nav pilnvaru risināt šādus jautājumus atbilstoši patreizējai Eiropas Savienības likumdošanai. Paldies! Grazie, devo restituire la parola al consigliere Catagliati. Paldies. Es gribētu, lai Dekaja kungs tagad pastāst par Aksela Engemana lūgumu rakstu. Tātad mums ir jāskata viss šīs četri, šīs četri lūgumraksti kopā. Engemana kunga gadījumā viņš ir Vācijas valsts piedarīgais. Viņš kādu laiku ir uzturējies uh, Francijas uh, veselības aprūpas iestādē, un viņš strādāja tur. Uh, un uh, tika aplikts ar nodokli Francijā, pēc tam uh, viņš devās uz Vāciju, sāk tur strādāt veselības aprūpas sektorā. Uh, tur tik, viņš tātad tika aplikts ar nodokli. Iespējams, ka lūgumrakstā nav izklāstīta visa informācija, bet kā Vācijas um, rezidents, tātad viņ, viņam tika piemērots Vācijas nodoklis, bet Francijas iestādes turpināja piemērot Francijas nodokli viņam. Uh, Komisija saprot situāciju un problēmu. Mēs uzskatām, ka dubult nodokļu piemērošana neveicina vienotā tirgus funkcionēšanu. Tomēr šajā gadījumā mēs uzskatām, ka Dalību valstīm būtu jāatrod risinājums, piemērojot atbilstošo konvenciju, bet es atkārtoju vēlreiz. Tā ir dalību valstu prerogatīva risināt šos jautājumus, kas saistīti ar dubulto nodokļu noteikšanu. Paldies! Paldies! Bulandar kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es atbildēšu nu, tādā globālā mērogā nerunāšu uh, par visām petīcijām atsevišķi, bet tām ir nu, tāda vienoti uh, aspekti par dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Jā, jā, atbilst, ka šī dubulta aplikšana ar nodokļiem ir saistīta ar dalību valstu atsevišķo likumdošanu un nodokļu sistēmu. Šīs dalību valsts, kā tika teikts, un to uzsver pēdējais runātājs no komisijas, ka tām varbūt ir uh, iespēja vienoties um, draudzīgā kārtā. Ievērojot to, ka lūguma raksta iesniedzēji ir jau vērsušies šajās iestādēs, bet nav panākuši savu taisnību, un tādēļ ir vērsušies pie mums, un šodien šeit ir zālē. Ir jāzina arī tas, ka šī dubultā uh, aplikšana ar nodokļiem Dažkārt ir taisnība. Jā, skatās, vai um, sūdzības ir pieņemams, akceptējams. Tas skar uh, dalībvalstu likumdošanu. Un, uh, visi atzīstam to, ka dubulta aplikšana ar nodokļiem traucē vienotajam tirgumu darbībai. Komisija norāda, ka tai nav kompetences šajos jautājumos, un vai atgādināšu divus, vai var atgādināt divus LS, LEST paragrāfs 46a un b par personu brīvu pārvietošanos pakalpojumu un kapitāla pārvietošanos brīvsniegšanu, kas nosaka jābūt tiešai sadarbībai starp darbiestādēm, jānovērš administratīvie šķēršļi, lai arī kāda būtu iekšē likumdošana un jāatsauc uz divpusējiem līgumiem un nedrīkst ierobežot darbinieku brīvu pārvietošanos. Tagad 49. pants apmešanās brīvība. Ja ierobežojumi šajā jomā no kādas dalību valsts skar citu dalību valsti, tad šāda praksa ir aizliegta. 50. pants. Eiropas parlaments, padomi un komisija pilda savas funkcijas atbilstoši līgumiem, nodrošinot ciešu sadalību starp nacionālajām varas iestādēm, atzīst ka pilsņiem ir tiesības īstenot dažādu darbību. Es palīdz administratīvu jautājumu risināšanā vai jā, iekšēji vai arī atbalstoties uz līgumiem, kas ir noslēgti starp dalību valstīm. Ievarot visu teikto, domāju, ka komisija un uh, Eiropas parlaments var reaģēt un var darboties arī šajā dubultajā aplikšanā ar nodokļiem, lai novērstu to netaisnību, kāda rodas, ja nav, nu, teiksim, kādu pārkāpumu sūdzības iesniegšanā un uh, procedūrā, kā arī ievērojot to, ka nu nav tāda minimālā sociālā un nodokļu uh, sadarbības uh, līguma īstenošanas principu. Un varētu ieteikt, ka, nu, varbūt, lai būtu taisnīga rīcība, tad dzīves vietā uzliktie nodokļi un ietekme uz algu darba vietā tiktu um, savā ziņā samērot. Nu, uzklausot pirmo piemēru šo gadījumu, uh, kad lūguma raksta uh, iesniedzējs ir uh, smagās automašīnas šofers un tas fakts, ka viņš uh, um, izbrauc uh, dažādām valstīm, tad vajadzētu transponēt tādu. Uh, attieksme arī pret visiem, piemēram, zvejniekiem, tehniskiem darbiniekiem un visiem pārējiem, kuriem profesionālā bāze ir vienā valstī, viņi dzīvo citā un strādā visā pasaulē. Tā tad nekoherenta ir šī lēma pieņemšana arī attieksme. Man liekas, ka, nu, ir jāuzsver, ka um, piemērot nodokli uh, dzīves vietā un arī vēl uh, Uh, algas aplikšana ar nodokli darba vietā. Protams, ka ir loģiski, teiksim, ja tiek uh, piemērots kāds, vietas, uh, kāds nonākums dzīves vietā, nu, bet tiem ir jābūt koherentiem, nevis jāpārklājas. Un es um, ieteiktu rakstīt vēstuli abām nodokļu inspekcijām, uh, pie kurām ir vērsies um, lūgumrakstiesniedzējs. Tagad Jārkungs. Nu, papildinot Balonkungu teikto teikšu tā, mēs gribam iekšēju tirgu, mēs gribam, uh, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties preces un kapitāla plūsmas varētu brīvi plūst. Tas ir viss pareizi, bet dalība valsts šeit, nu, appusēji atkal uzbūvē jaunas robežas. Domāju, ka komisija ir ne tikai uh, taisnība, bet viņai ir pienākums rīkoties, jo tas, kas šeit notiek, ka vienā dalībvalstī dzīvojušam cilvēkam un citur strādājošam, jeb trešajā vēl ir, uh, piemēram, firmas dzīvesvieta, tā ir normalitāte. Mēs jau to gribam, mēs jau gribam Eiropas Savienību, kurā cilvēki pārvietoties un kurā ekonomika varētu brīvi attīstīties. Un tagad ir nodokļu politika, kas tieši to aizliedz. Un nu, praktiski mums jau būtu, jābūt, kā lai saka, pateicīgs tam, ka mana finanšu uh, iestāde, nu tā, labi pret mani izturs. Un mēs uh, vēlreiz uzliekam, kā uz mums uzliek uh, nodokļus, bet nu, tas vismaz tiek atskaitīts, es nemaksāju nodokļus Briselē un tad vēlreiz Vācijā, jo <clears throat> tur ir manas dzīves vieta, man tikai jāmaksā, teiksim, starpība. Tā tas notiek. <clears throat> Tātad pirmā prasība ir um, prasību dalībvalstīm, ka nu, nedrīkst tā rīkoties. Mums, ja mēs gribam iekšējo tirgu, tad nodokļu jautājumos mums jāvienojas. Un īpaši groteska situācija ir sakot, nu jā, labi, lai valsts vienojas. <clears throat> Daļai tās ir noslēgušas uh, vienošanos par dubult neaplikšanu ar nodokļiem. Uh, Bet nu tad dalībvalsts vēl strīdās par interpretāciju. Nu labi, lai to dara, nu man ir vienalga, viņas var gadiem ilgi strīdēties, bet ne jau par ļaunu pilsonim, jo tas tieši tas šeit notiek. Dalībvalsts nevienojas un pilsonis no viņa iekasē naudu. Nu tā taču nedrīkst būt. Līdz 65% no ienākumiem šeit ir rakstīts jāmaksā nodokļos, nu, tas ir, tas apdraud eksistenci, tas nav piemērojams. Un dalībvalsts, cik tālu tās nav vienojušās, tad jāatrod kompromis un jāsaka, nu labi, tad eh, starp uh, laikā tiek uh, rast kāds risinājums. Tātad domāju, ka komisija ne tikai tiesības, bet pienākums iejaukties. Un pirmais jautājums, ko es gribētu pieminēt, ko mēs tagad varam darīt? Solvit uh, iesaistīt Mans jautājums, vai tad mēs nevaram nodot lūgumu rakstu solvitam, ja mēs to nedrīkstam? Vai tad lūgumu rakstu iesniedzējiem pa jaunu būtu jāraksta? Nu, bet taču mēs kā lūgumu rakstu komiteju to varam darīt. Jautājums sekretariātam, mēs to drīkstam vai nē? Šeit ir problēma. Mēs sakam, jā, mēs palīdzēsim, bet, nu, atbildība ir solvit. Pusē viņi ir kompetenti. Vai mēs drīkstam, tad es gribētu šo uh, visu paketi nodot uh, solvit ar lūgumu pēc iespējas ātrāk rast risinājumu. Un otrkārt, es gribētu teikt, lai iesaistītās dalībvalsts šeit uh, lūgumrakstu komiteja uzstātos, bet nu tad abas puses, nu tad lai izskaidro, lai izskaidro raugoties uz pilsoņu, kādēļ viņiem liekas godīgi 65% no viņu ienākumiem iekasēt. Citur tas būtu krimināli, bet nu, šeit tie ir lik, tie nodokļu likumdošana, bet nu, tas ir neiespējami. Varbūt, ka šāds uh, ielūgums, ja ielūgsim šīs iestādes, varbūt, ka šāds ielūgums uh, nu, rezultēsies uh, kompromisā un vienošanās tekstā. Un trešais jautājums, uh, nu, mazākais, ko mēs varam darīt, atklā, atstāt atklātas šīs pētīcijas, jo šeit ir milzīgi trūkumi dalībvalstu pusē. Uh, Acīm redzot, tas tā ir. Un mēs gribam iekšējo tirgu, un, protams, kas grib to, tad jāpiemēro nodokļu likumdošana, citādi tas nefunkcionē. Un tas, ko dara petīcija iesniegadzēja strādāt vienā valstī, dzīvot trešajā vai trešajā nodibināt firmu, tas ir tieši tas, kā mēs iedomājamies Eiropas nākotni, un to nedrīkst ierobežot ar nodokļu likumdošanu. Grāts. Paldies. Arī lūgumrakstu iesniedzēji, lūdzu, jums ir iespēja atbildēt, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Viena minūte. Tikai vienu lietu gribēju pateikt. Vācijas nodokļu iestādes mani diskriminē. Uh, jo mani kolēģi, kas strādā tajā pašā firmā, bet dzīvo Vācijā, ne, nemaksā nodokļus, un tas man nepatīk. Paldies! Paldies arī jums! Komisija arī pauda savu viedokli un raksturoja lūgumrakstu īpatnības, tomēr Manuprāt, tieši mūsu komitejas pienākums ir ļoti rūpīgi izpētīt šos lūgumrakstus. Arī kolēģis Jārs piedāvāja nu, veidu, kā meklēt risinājumu, un Bulāna kungs uzskatīja, ka ir jāapmeklē iestādes vai jāaicina iestādes iestāžu pārstāvji paviesoties šeit, lai mēs varam acis pret aci pārunāt jautājumus. Lūgumraksts paliek atvērts, dalībvalsts tiks aicinātas sniegt atbildes uz jautājumiem. Paldies, tagad nākamais punkts. Jautājums, kas ir svarīgs lūgumrakstu iesniedzējiem vai mēs kā komiteja varam šeit tiešām rīkoties. Es tik labi nezinu reglamentu. Jā. Te mēs pievienosim paziņojumu Solvit, lūdzot izvērtēt situāciju, ņemot vērā visu informāciju. Lūdzu, vai vēl kāds grib ko Solvit veicina sadarbību starp iesaistītām dalību valstīm, un man šķiet, ka ja mēs paši vērsīsimies pie dalību valstīm, tad es domāju, būtu lieki vēl papildus iesaistīt solvit. Es saprotu, ka mēs esam vienojušies ar komisiju, ka ja mēs iesniedzam lūgumu rakstus, tad tās eh, tos izmeklē, nevis pēc pāris mēnešiem iegriež šeit un ierosina mums atkal vērsties solvitā. Nē, solvit ir komisijas struktūra un tas ir jūs pienākums to darīt. Tas nozīmē, ka šajā fāzē mēs nevaram teikt lūgumu rakstu autoram, lūdzu vērsieties pie solvit. Man šķiet, ka tas bija jāizdara jau iepriekš. Paldies! Ulāna kungs lūdzu. Prie, priekšlikums, kas nāca no Jārkuma puses, proti iesaistīt dalību valstis, ir vērtējams labi, bet mēs nevaram tagad vienkārši palikt tur, kur esam. Mums ir tiešām jājautā dalību valstīm, kā tās piemēro šīs vienošanās par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem. Paldies! Mēs turpināsim rakstveidā šo procedūru un izsūtīsim informāciju. Ja uz mūsu ielūgumiem nereaģēs, tad uh, lūksim atbildes rakstiski. Un katrā ziņā nos, ar solvit mēs noteikti varam uzturēt rakstiski kontaktus. Labi, šo punktu, es domāju, varam pabeigt. Un nākamais ir, ir lūgumraksti. Lūdzu, vēl paskaidrojums. Es runāšu īsi, gribētu reaģēt uz to, ko sacīja Jāna Kungs. Komisija jau ir uh, aktīvi strādājusi un turpinās to darīt. Mēs zinām, ka 27 dažādām dalībvalstīm ir dažādas nodokļu iestādes un dažkārt uh, šīs piemērojamās normas mēdz pārklāties, un tas izraisa dubulto aplikšanu ar nodokli. Tas daudzkārt ir, daudzkārt šie jautājumi ir skatīti šajā komitejā, un, kā teica Anģi, uh, Anģi Felīkungs, uh, Eh, ir arī gadījumi, kur cilvēki nemaksā nodokļus nevienā, ne otrā valstī. Arī tas notiek, un šie gadījumi ir zināmi. Ir situācija, kas, ko izraisa trūkumi koordinācijā un sadarbībā starp dalību valstīm. Komisija pagājušā gada decembrī publicēja paziņojumu, uh, par šķēršļiem, kas apdraud pārobežu sadarbību, un viens no tiem bija arī dubultā aplikšana ar nodokļiem. Mēs um, veicām arī tādu sabiedrisku izpētu un aptauju, saņēmām daudz atbilžu, un šī gada jūlijā izdosim informāciju vai tādu paziņojumu tieši par dubulto aplikšanu ar nodokļiem. Uh, un varbūt, ka pēc kāda laika, nepārāk tālā nākotnē, mums būs iespēja izstrādāt priekšlikumu par mehānismu izveidi dalībvalstīs, kas liek, uzliek dalībvalstīm pienākumu uh, vienoties mierīgā ceļā un izvairīties vai novērst dubulto aplikšanu ar nodokli. Paldies, saka priekšādētāji. Nākamais ir 19. punkts. Iesniedzis Pjērs Žerārs, Beļģijas valsts piedarīgais, par Francijas papildu pensiju aplikšanu ar nodokli Beļģijā. Un tepat klāt arī cits lūgumraksts iesniegts Arsēns Šmits par to, ka Vācija apliek ar nodokļiem Francijā dzīvojošo pensionēto pārobežu strādnieku pensijas. Uh, Vispirms došu vārdu Pieram Žerāram, lūdzu. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, man sauc Pierre Žerārs, labdien! Precizēšu, lai skaidrotu vēl vairāk šīs diskusijas par jautājumu Par komiteju Defense de Frontier no 71. 71. Mm, garda tā strādā un nu no jau 40 gadi kopš ir aktīva šī apvienība. Nodarbojas ar jautājumiem par pensiju aplikšanu ar nodokli un uh, tie cilvēki, kas ir uh, dzīvo Bēļģijā un ir strādājuši Francijā. Un vai Bēļģija ir eh, tiesības papildu aplikt ar, pens, ar nodokli pensiju? Uh, pensija, uh, kas ir nopelnīta Francijā. Pirmais punkts. Uh, ir bija nepieciešama vairāk nekā 40 gadi kopš divpusējā uh, nolīguma uh, teksta tiktu pārskatīts. Šis nolīgums tika noslēgts 1964. gadā. Un otrkārt, Tie, kas dzīvo uh, Bēļģijā un strādā Francijā, šie, šie jautājumi jāizskata par šiem cilvēkiem. Un, ja mēs runājam par nodokļu politiku, un mēs aizstāvam uh, pensionārs, un viņiem uh, būtu jāmaksā nodokļi Bēļģijā, jo uh, mūsu uh, rezidents valsts nav prasījusi pārskatīt uh, 1967. gada nolīgumu. Un es neprasu neko citu, kā tikai to, lai mēs varētu izmantot šos pasākumus uh, valstsēm mūsu nodokļus. Nelaimīgā kārtā uh, mēs nesam varējusi uh, strādāt par labu līdz šim uh, Beļģu Francijas uh, pensiju saņēmotiem. Un nākošais jautājums. Konsekvences ir ļoti smagas pensionāriem, un mēs ceram vismaz, ka nodokļi, kas tiek piemēroti Francijas pensijām, vismaz būs skatīti atbilstoši otrajam pīlāram Beļģijā spēkā sošajiem likumiem. Tas ir Vandenbruka likums, kas stāja spēkā 2004. gada 1. janvārī. Un izmaiņas tika publicētas 2009. gadā, un šāda asimilizācija, kāda tiek piemērota Beļģijas valstī, samazina šobrīd papildu nodokli. Un mēs gribētu, uh, lai tiktu izskatīts šis jautājums, uh, jo mūsu prāta Beļģija nepamatoti uzliek uh, papildus pensiju nodokli Francijai iegūtajām ienākumiem. Mēs gribētu vērst jūs uzmanību uz situāciju tiem cilvēkiem, kas strādājuši citā valstī. Nelaimīgā kārtā nesam sasnieguši nekādus rezultātus Bēļģijā un ceram, ka Eiropas parlaments varētu uh, Mm, eh, mainīt Beļģijas pozīciju šajā jautājumā. Priekšstādātājs kundze, paldies, ka varēja šeit uzstāties. Dāmas un kunga deputāti, paldies eh, par jūsu uzmanību. Un atkārtoju, eh, tagad nu, ceram, ka mūsu jautājums būs labās rokās. Paldies. Tagad komisijas atbildi. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies par uh, prezentāciju un par uh, petīcijas skaidrojumu. Šeit jāsaka divi punkti. Pirmais ir uh, Francijā iegūtā pensija vai Francijā piešķirtā pensija un, ja ties saņēmēji dzīvo citās valstīs. Beļģijā spēkā ir likumdošana par rezidentiem, pensionāriem, uh, kas dzīvo Beļģijā. Tā kā tas uh, tika rakstīts jau komisijas pirmajā atbildē, to sniedzām janvārī. Tika precizēts, ka nav harmonizācijas starp dalību valstīm, un līdz ar to dalību valsts vienpusēji uh, nosaka noteikums un nosaka, kā tiek veikt nodokla aplikšana. Es vienkārši uh, skaidroju uh, aktuālo situāciju likumdošanā. Uh, Un likumdošana neaizliedz Bēļģijā aplikt ar no papildu pensiju, aplikšanu ar nodokli. Otrais punkts. Papildu pensija no Francijas. Bēļģijā ar tādu pašu likumu likme tiek aplikta kā Bēļģijas papildu pensija. Pirmajā atbildē tika precizēts, ka mainījumi ir stājušies spēkā un tas skar Bēļģijas likumdošanu par papildu pensiju aplikšanu ar nodokļiem. De, eh, ģenerāla direksājas taksud ir sniedzis atbildību, un to ir apstiprinājis komisijas juridiskais dienests. Jā, ir mainījumi šies likumdošana pēdējos gados, un tie ir pārejas noteikumi. Lai šodien varētu pāriet no bijušās vecās likumdošanas, pirms, kas bija spēkā pirms uh, 2004. gada stāšanās spēkā un balsojums par to notiek 2003. gadā. Tā tad ir, nu, praktiski divi tādi režīmi, ar kur, atbilstoši kuriem tiek um, noteikti nodokļi. Un tagad uh, pensiju sistēma, kāda tā tagad ir spēkā, par to runāšu, un pēc tam runāšu par savietojumību ar uh, Eiropas Savienības likumdošanu. Gribu precizēt, ka Beļģijas likumdošanā par pensijām nav atšķirības starp pensiju, papildu pensiju, eh, ko saņem no Beļģijas, un papildu pensiju, ko saņem no ārvalstīm. Nodokļu aplikšana 10% apmērā eh, no kapitāla. Tā notiek 16,5% eh, to maksā personas un 10% uzņēmumi. Tas nozīmē, ka, nu, praktiski kopumā ar uh, citiem uh, nodokļiem 3% tiek vēl uh, pielikt klāt un arī kapitāla nodoklis par uh, nekustamo īpašumu tiek mak maksāts. Par papildu pensiju, par papildu pensiju, kas tiek saņemta uh, no Francijas. Nodokļu aplikšana notiek atšķirīgi. Atbilstoši tam, ka ir, koncepcijas ir atšķirīgas pensiju izmaksai Francijā un Beļģijā. Šeit izskaidrošu. Tas nozīmē, ka Beļģijā nodokļu aplikšana ir a, trīs pīlāros. Otrais pilārs, pa ko mēs šeit runājam, Tā ir papildu pensija. Tā nāk no kapitalizācijas pensija, kas nav obligāta ne uh, personām, ne uzņēmumiem. Piedalīties šai uh, sistēmā, uh, kas ir tā saukt otrā uh, sistēma, tā tad um, papildu. Uh, pensija Francijā ir ļoti līdzīga šī papildu pensija tam, kā ir likumdošana šodien, un tā tuvinās tā sauktiem pirmam pilāram uh, Bēļģijas likumdošanā. Un uh, Bēļģijā ir autoprogresīva aplikšana ar nodokļiem. Tātad, nu, praktiski divas sistēmas Bēļģu un Francijas ka, par uh, papildu pensiju. Noslēgumā teikšu tā, ka nu, diskriminācija un atšķirība, kāda ir likumā, ko piemērā šodien Bēļģijā, ir tāda, ka nu nav harmonizācijas. Mēs secinām, ka nav uh, citu trūkumu. Tas izriet no divām politiskām izvēlēm, kas no vienas puses ir bijis par to, ka Bēļģijā uh, ir pieņemts politisks lēmums, konvenciju ir parakstījušas abas valsts, tā ir divpusēja nolīguma noslēgšana. Un no otras puses. Tas ir jautājums par to, kā šīs sistēmas tiek vērtētas šodien Beļģijā un Francijā, un tā ir nu viennozīmīgi dalība valstu kompetence. Grazie. Paldies. Lūdzu, vai ir deputāti, kas vēlas uzstāties? Neredzu nevienu. Lūdzu, lūgumu rakstiet, nezēju īsa atbildi. Es konstatēju vienu uh, situāciju, ka nu, problēma tā pat un risinājums tas pats, bet neaizmirstiet tie, kas dzīvo pie robežas rajonā visa dzīve ir maksājuši nodokļus Beļģijā. Šos nodokļus uh, Beļģijā izdalīt dažādos veidos, uh, bet nu nevienmēr pensijai. Pensijā, pensiju Beļģijā mēs nesaņemam. Mēs saņemam tikai pensiju no Francijas. Un šī Francijas papildu pensija, tā tika piemērota obligāti. Proti šī pensija no vienas puses no uzņēmuma, no, no otras darbņēmēja daļas. Beļģija eh, negrib eh, parakstīt eh, nolīgumus kā ar Luksemburgu, Nīderlandi un Vāciju, kas nozīmē, ka maksā nodokļus tur, kur strādā, bet ar Franciju darba ņēmēji maksā nodokļus Francijā un savukārt pensionāri Beļģijā. Nu, tas jau ir viens punkts. Un otrais, kā es jau teicu, situācija nav uh, normāla. Tiek prasīts minimums, proti mūsu papildu uh, pensiju pārvērst no Francijas uz Bēļģiju, un tas nozīmē pāriet uz otro pīlāru. Paldies! Jā, es domāju, ka arī šajā gadījumā jārunā par subsidaritātes principu un uh, dalību valstu atbildību, bet uh, tomēr domāju, ka esam izskatījuši šo jautājumu un uh, pauduši mūsu šaubas. Tādēļ komisijas atbilde arī vēlreiz apstiprināja to, ka ir tāda problēma, pat ja atbildība par to ir dalību valstīm. Bet arī šeit jāsaka, ka mums jāraksta nacionālajām iestādēm, uh, lai skaidrotu situāciju un lai prasītu tikšanos par šīm problēmām, par eh, kurām runājām, nu vismaz eh, tā, to iespazrobežos, kādas ir šajā komitejā. Labi. Tā, darīsim, rakstīsim nacionālajām iestādēm. Paldies logumrakstiesniedzējiem. Nākošais eh, logumraksts 20. Tie ir līdzīgi jautājumi. Klāt ir uh, Henrika Magdalena Andersen zālē, un viņa varēs uzstāties 5 minūtes. Esiet tik laipni uh, uzstājieties īsāk, jo ir vēl trīs citi lūgumraksti jāuz, uh, jāizskata, un mēs gribam uzklausīt visus. Paldies! Zavitam również serdecznie wszystkich zebranych. Labdien visiem! Es Gribētu teikt, ka ir praktiski neiespējami piecu minūšu laikā dot kopsavilkumu par uh, Eh, šiem lūgumrakstiem, jo man ir divi lūgumraksti, kas attiecās uz Dānijas varas iestāžu diskrimināciju attiecībā pret citu valstu pilsoņiem, kur dzīvo Dānijā. Tie ir cilvēki, kuri saņem invaliditātes eh, pabalstus, eh, un tie tiek aprēķināti atšķirīgi, savādāk nekā tās pensijas, kas tiek izmaksātas cilvēkiem, kuri nav nekad izbraukuši no Dānijas, lai strādātu citviet. Patreizajā situācija ir sekojoša. Ir trīs dažādas aprēķināšanas metodas attiecībā uz šo konkrēto pensija, invaliditātes pensija. Tātad ir Dānijas pilsoņi, kas saņem uh, noteiktu invaliditātes pensiju, un uh, viņi saņem to pilnā apmērā, jo viņi nekad nav izbraukuši no Dānijas. Tālāk ir otra cilvēku grupa, uh, kam arī tiek piemērota regula 1408. Uh, viņi saņem tātad korektu, pareizu pensijas apmēru. Bet trešā ir Eiropas pilsoņu grupa, kuri likumīgi uzturas Dānijā, dažreiz pat 20 gadus viņi tur ir likumīgie rezidenti, bet viņi ir citu dalībvalstu pilsoņi. Un manā personīgā gadījumā uh, Piemēram, mans piemērs ilustrē šo situāciju. Manā gadījumā Dānijas varas iestādes aprēķina man pienākošos invaliditātes pensiju, balstoties tikai un vienīgi uz Dānijas likumiem. Atbilstoši 36. pānta 4. punktam mums ir jāpieprasa tāda pensija, kas mums pienāktos Polijā. Eiropas komisija savā atbildē eh, nav ievērojusi vienu lietu konkrēti 14.08 regulas 51. pantu vai 50. panta 4. punktu regulā 883. Šie regulu panti manā konkrētā gadījumā ir tikuši pārkāpti. Es gribētu runāt arī par vienlīdzīgu izturēšanos un nediskrimināciju. Ir izveidojusies paradoxāla situācija. Ir cilvēki, kas nekad mūžā nav strādājuši no e, valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kas ir par mani 20 gadus jaunāki, bet viņi saņēma pensiju, invaliditātes pensiju pilnā apmērā, tieši tādu pašu, kādu saņem Dānijas pilsoņi. Bet es esmu dzīvojusi un strādājusi Dānijā 15 gadus, un es saņēmu daudz, daudz mazāko pensiju. Es jūtos diskriminēta, jo es esmu vecāka nekā tā, tie cilvēki, kurus es iepriekš pieminēju. Bez tam Dānijas pilsoņi, kuri nekad nav strādājuši, saņem 20 tūkstoši eiro gadā. Es saņemu 7 tūkstošus. kam papildus vēl es saņēmu piemaksu no polijas. Man ir jāsaka, ka tad, kad es saņēmu šo piemaksu no polijas, tad man reālie ieņēmumi patiesībā samazinās. Es domāju, ka ja mēs gribam koordinētu, saskaņotu sistēmu, tad uh, mērķim ir jābūt uzlabot pensionāru finansiālo situāciju, nevis samazināt viņa ienākumus. Es gribētu arī protestēt pret noteikumiem, atbilstoši kuriem pensijas tiek aprēķinātas. Dānijas likumā ir 27a pāns un daudzus gadus es dzirdu, ka e, šis pāns uz manu situāciju neatiecās. Tagad Eiropas komisija ir mainījusi domu un norādījusi, ka šī papild, šis papildus pabalsts, ko es saņemu no polijas, ir uzskatāms par sociālo pabalstu, un uz to attiecas minētās regulas šis punkts, 27. panta 2a punkts. Uh, es saņēmu arī uzturlīdzekļus atbilstoši 14.08 regulai, bez tām es strādāju nepilnu darba laiku. Un naudas līdzekļi, ko es saņemu no šiem abiem pabalstiem, kopā veido manu invaliditātes uh, uh, pensiju. Un tie būtu jāveido arī tā pensija, ko saņemt normāli Dānijas pilsonis. Es gribētu zināt, kādēļ man bija jāgaida pusotru gadu Dānijā, lai saskaņotu manu pensiju. Netiek saskaņota tā pensija, ko es saņemu Dānijā, un tā pensija, ko es pieprasu Polijā. Eiropas komisija man saka, ka uz mani attiec nacionālā likumdošana. Bet tas ir pretēji noteikumiem, un tas arī neatbilst esošajai situācijai. Bez tām, kā tiek aprēķināts darba stāžs, arī tas ir ne, netaisnīgi. Man ir jāaizpildu divi nosacījumi. Tātad man ir jānodzīvo vismaz trīs gadi Dānijā, pirms es vispār varu pieprasīt, ja kādu pabalstu. Bez tam man ir 40 gadi jānostrādā pilna slodze. Dānijas pilsoņi, kas pieprasa šo pašu pensiju, viņiem ir ja ievēro tikai otrais nosacījums. Varētu domāt, ka mā, pirmais nosacījums it kā būtu labvēlīgāks, bet jautājums, kādēļ es savai pensijai nevarētu pievienot 20 gadus, ko es esmu strādājis Polijā, pirms es pārcēlos uz Dāniju. Es nesaprotu šos noteikumus, es domāju, ka tie ir netaisnīgi. Es domāju, ka es nedrīkstu saņemt mazāk neņemot vērā mans iepriekš nostrādātos gadus, par kuriem esmu maksājusi algas nodokli. Un man vienalga, vai to sauc par piemaksu vai saskaņoto pensiju vai to, ka tiek saskaitīti visi man nostrādātie gadi. Man ir viena alga. Es tikai gribētu teikt, ka nauda, ko saņem tagad, patiesībā es eh, dzīvoju nabadzībā. Ir tūkstošiem e, šādu cilvēku kā es Dānijā. Vēl viena lieta ir pielikums, ko sagatavojuši Dānijas varas iestādes, kurā ir uzskaitīta vesela rinda normatīvo aktu, kas būtu piemērojami manā gadījumā. Un šajā pielikumā jūs atradīsiet citētu arī Dānijas likumu, kurā ir norādīts pensijas apmērs, un tur tikai viena summa Es tātad saprotu, ka tā ir minimālā pensija, uz ko ir tiesības ikvienam kā invaliditātes pensiju. Bez tam ir 27. A pāns, kur ir teikts, ka šis pāns tiek piemērots cilvēkiem kā es. Es nesaprotu, kādēļ gadiem es esmu dzirdējis no Eiropas komisijas, ka uz man gadiem tas neatiecas, bet tagad komisija savas domas ir mainījusi. Es esmu dzirdējis, ka tādējādi var noteikt minimālo ienā, ieņa, ienākumu līmeni. Dānijā tas ir desmit tūkstoši Dānijas kronu. Es nesaprotu. Es esmu dzīvojis 15 gadus Dānijā, 20 gadus kopā esmu nostrādājis. Kādēļ es nevaru saņemt tādu pašu pensiju kā citi cilvēki līdzīgos apstākļos? Paldies! Mēs gribam arī padiskutēt. Tagad došu vārdu komisijai, lūdzu. Feliks Šats, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Paldies par šo prezentāciju. Komisija uzskata, ka pirmkārt ir jāuzsver, ka sociālās drošības um, jomā Eiropas Savienības pilnvaras ir ļoti ierobežots, un uh, Eiropas Savienība nav atbildīga par sociālās drošības apdrošināšanas schēmu harmonizāciju starp dalību valstīm. Tas nozīmē, ka atbildot labuma guvēja ir jāvēršās vai jāatsaucās uz dalību valstu likumdošanu, un Eiropas Savienība šeit neiejaucas. Eiropas kopiena tiesa savos spriedumos ir apliecinājusi, ka koordinācija ir vienīgais, kur Eiropas Savienība var kaut ko darīt, bet tā nevar uzlikt par pienākumu harmonizēt sociālās apdrošināšanas sistēmas dalību valstīm. Uh, Un noteiktā lietā Eiropas kopiena tiesa ir atzinusi, ka Eiropas Savienība nesniedz garantijas uh, pārnesot noteikts aktivitātes no vienas dalībvalsts uz citu, un tas salīdzinoši var būt konkrēti cilvēku gadījumā ar pozitīvām sekām vai arī ar negatīvām atkarībā no tā, kādi ir šie sociālās apdrošināšanas līmeņi dalību valstīs. Un tātad šeit es saprotu, ka problēma ir tā, ka netiek maksāta pilnībā invaliditātes pensija um, Dānijā. Saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem personai ir tiesības pieprasīt pilnā apjoma pensiju, ņemot vērā to laiku, ko viņi ir pavadījusi strādājot attiecīgajā dalībvalstī. Tad šajā gadījumā lūguma rakstiesniedzējs saņem polijas invaliditātes pensiju, bet no Dānijas tā saņem tikai nu, to, tātad, tādu papildinājumu vai papildu summu, kas atbilst laikam, ko viņi ir pavadījusi Dānijā. Un tas nozīmē, ka arī pretējā gadījumā uh, sistēmu būtu, nu, attiecīgi vienkārši jāvērtē, šī hierarhija būtu pretējā virzienā. Tad būtu tādas pašas tiesības pieprasīt eh, Dānijas pensiju, ja sieviete tagad dzīvotu Polijā. Uh, Komisija saprot, ka dažādie pensiju līmeņi un sociālā nodrošinājuma līmeņi var novest pie tā, ka nu, cilvēku finansiālais nodrošinājums nav pietiekams, bet tas nav Eiropas Savienības pārziņā, un Eiropas Savienība tie, tieši iejaukties nevar. Runājot par papildinājumu saskaņā ar 27. pantu Dānijas likumā, tad šeit komisija ir veikusi izvērtēšanu, izvērtējot faktus pēc pirmā lūgumraksta saņemšanas komisijā, un pētījums vēl turpinās, bet šķiet, ka šis gadījums Pat ja tas tiktu uzskatīts par naudas pabalstu, tad Eiropas Savienības likumdošana nevar pieprasīt dalībvalstī aprēķināt šo piemaksu kaut kādā noteiktā veidā. Tas varētu būt vienīgi tad, ja šis pabalsts būtu eksportējams. Tas ir, ja lūgumraksta autori atgrieztos polijā, tad viņai būtu tiesības uz to. Bet mēs nedrīkstām noteikt dalībvalstīm to, cik lielam ir jābūt šim pabalstam. Tas ir dalībvalstu kompetencē. Tas ir viss. Paldies! Ringrazio, non nu, ci sono. Paldies! Lūdzu, vai ir vēl deputāts, kas vēlas runāt? Došu vēlreiz vārdu lūgumu rakstiesniedzējai. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies! Tad man ir jautājums komisijai, kāpēc mana Polijas un Dānijas pensijas nu, kāpēc tās nav koordinētas savā starpā. Es atsaucos uz 4. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Un otrs jautājums. Es neesmu pieprasījusi pilnā apjomā divas pensijas Polijas un Dānijas piešķirtās. Protams, ka es atsaucos uz attiecīgo normu, kas eh, paredz, piesakoties uz otru pensiju, veikt nu, koordināciju, pielāgošanu vai jaunu aprēķinu. Vai vajadzētu noteikt nu, principus, pēc kuriem aprēķināt šāda tipa pensijas. Komisija atsaucās uz gadījumu ar sievieti, kas dzīvo šeit trīs gadus un nāk no trešās valsts, tas ir pavisam cits gadījums, jo runa nav par Eiropas Savienības pilsoni, un mans gadījums ir pavisam atšķirīgs. Protams, ka nevar saņemt pilnu apjomu pensijas no vairākām valstīm ja Dānija ierēķinātu pensijā arī gadus, ko es esmu nostrādājusi Polijā, tad es nevarētu pieteikties uz Polijas pensiju, un es arī ar to būtu mierā. Paldies! Vienu minūtu līdz komisijai. es atsaukšos uz to, ko es jau teicu, runājot par šo, vai Dānijai vajadzētu ņemt vērā laiku, kas ir pavadīts Polijā. Nu, tas būtu loģiski. Jautājums par to, kāpēc pensijas nav koordinētas savstarpēji, te es varu atbildēt, ka nu, koordinācija praksē Tas nozīmē, ka jūs varat saņemt polijas pensiju Dānijā, bet sociālās nodrošināšanas koordinācija paredz nu, tādus pielāgojuma aprēķinus, lai būtu nodrošināts, nu, lai pensija būtu, lai būtu ņemts vērā fakts, ka tagad iesniedzēji dzīvo citā valstī. Uh, Bet ja uh, nacionālā pensija ir augstāka par to, kāda tā salīdzinoši būtu pensijā, tādā gadījumā šie pārēķini ir jāveic. Paldies! Paldies! Atkal mēs atgriežamies pie jau dzirdētajiem argumentiem. Tagad, diemžēl, mums nav vairs laika par šo spriest. Dalību valstīm pašām ir jāīsteno savas pilnvaras šajā sociālās nodrošināšanas koordinācijā, jāņem vērā arī pilsoņu brīvas pārvietošanās un pakalpojumu brīvības princips Proti cilvēki var izmantot uh, attiecīgos sociālās nodrošināšanas labumus, neierobežojot savas tiesības, bet šķiet, ka saskaņā ar komisijas teikto mēs šai, nu, neko te nevaram līdzēt, un, manuprāt, mums vajadzētu šīs, šos lūgumu rakstus apvienot, uh, lai gūtu pārskatu vai aprakstītu problēmu, un komisija varētu iepazīties ar ainu un redzētu, kur ir neatrisinātas problēmas, un par tām vajadzētu arī informēt visas 27 dalībvalstis, lai mēs varam meklēt risinājumu. Šis jautājums paliek atvērts, un jāturpina iekšējā koordinācija. Paldies lūgumrakstu iesniedzējai. Mums vēl ir divi lūgumraksti. Viens ir ar numuru 21, iesniedz Mihails Rakī par atklāta tipa brūnogļu raktuvu Lēsilēzijā, un otru iesniegus Irēna Rogovska arī par atklāta tipa brūnokļu raktuvi Lejas Silēzijā, kur ir paredzēts pārtraukt lūdzu. Skaistam autoru kompeticiju. Labdien, mani sauc Irēna Rogauska un es esmu uh, lūguma raksta 46.2010 autori un es pārstāvu uh, man reģionu iedzīvotājs, kas ir pret uh, karjeru tālāk attīstīšanu brūnogļu ieguvēji. Un uh, es pārstāvu arī kustību, uh, jā, attīstībai, ne karjeriem. Un 25. janvārī es um, iepazīstināju komiteju ar mūsu situāciju. Es gribētu atgādināt, šis lūgumraksts ir par to, ka netiek respektēti 27. septembrī. 2009. gada 27. septembra referenduma rezultāti, kas bija pret plāniem tālāk attīstīt un izstrādāt uh, atklāto mm, brūnogļu ieguvis eh, vietu lejas Silēzijā. Es gribētu atgādināt, eh, ka mēs pieprasām, lai mūsu prasības tiktu realizētas. Mūsu lūguma raksta um, ehm, iemesli eh, joprojām ir spēkā, un mēs esam pret šo, um, šiem plāniem attīstīt tālāk šo brūnogļu ieguvu karjeru. Un vēl sliktāk, ehm, polijas valdības patreizējā rīcība nozīmē to, ka mēs varam tikai sagaidīt, norādīt, eh, ka um, netiks. Uh, aizsargāti nogulumi ieži, kā rezultātā tiks tālāk attīstīta brūdokļu ieguve, un tas nelabvēlīgi ietekmēs apkārtējo vidi, neatkarīgi no tā, vai šī ieguves vieta tiks rekonstruēta vai nē. Es gribētu teikt, ka tas ir arī pret vietējo pašvaldību pieņemtajiem noteikumiem, un tas ir klaišs izaicinājums pilsoņiem, kuri pauda savu gribu referendumā. Mūsu valsts ir viena no vadošajām attiecībā uz sociālo ekonomisko um, pārmaiņu realizēšanu. Tajā pat laikā vajadzētu atcerēties, ka, piemēram, ja runājam par ogļu ieguvi, tad mūsu valsts nebūtu nevēlas ieviest jaunākās tehnoloģijas, un šeit Polija pārskāp um, pārkāp likumdošanu un pilsoņi vaicā, kādēļ viņa intereses tiek ignorētas, kādēļ ar mums neviens nerunā, uh, kādēļ neviens nevēlas nevēlas atbildēt uz mūsu izvirzītajām prasībām. Mēs nekad neesam vēlējušies apspriest iekšējās problēmas plašākā Eiropas Savienības mērogā, jo mēs visu laiku cerējām, ka pēc mūsu darbībām janvārī varēsim šo jautājumu atrisināt iekšē. Mēs vērsāmies pie Polijas premjerministru un uzaicinājām viņu apmeklēt Lejas Silēzijas reģionu bet premjerministrs šo uzaicinājumu ignorēja. Un mēs nespējām noticēt, eh, ka Eiropas parlaments atradīs laiku, lai mūs uzklausītu, kamēr Polijas eh, premjerministrs to nedara. Polijas varas iestādes gribētu, um, protams, eh, aizsargāt lielo korporāciju intereses um, uz tūkstošiem cilvēku rēķina un uz vidas rēķina. Jāsaka, līdzīgi referendumi tika organizēti arī uh, citvietlēs Silēzijā un referenduma mm, eh, rezultāti netika ņemti vērā, kaut arī sākumā tika doti pretēji solījumi. Tika izstrādāta vidas attīstības koncepcija, kurā ir norādīts, ka pašvaldībām ir jāaizsargā brūnogļu eh, krājumi. Uh, bet uh, uh, polijas varas iestādes uh, rīkojās pretēji, nu tik ņemta vērā ģeoloģiskie mm, mm, dokumentācija attiecībā uz brūnogļu mm, krājumiem. Uh, Jāsaka, ka šī kampaņa, ko esam izvērsuši, kas ir par attīstību un pret atklāto karjeru tālāku attīstību, to atbalsta tūkstošiem cilvēku, pilsoņu organizācijas, um, zaļo kustības, uh, Greenpeace Polijā, un uh, tādējādi mēs paužām savu gribu un esam pret uh, šādiem uh, ieguves veidiem. Un, kā es teicu, Polijas varas iestādes rīkojas pilnīgi pretēji gan vietējo pašvaldību interesēm, gan iedzīvojā interesēm pusē. Mēs aicinām attīstīt um, tehnoloģijas, eh, kas eh, būtu videi draudzīgas. Mēs aicinām eh, Eiropas Savienību mums palīdzēt, un jūsu atbalsts un palīdzība būs mums ļoti svarīga un nozīmīga. Jāsaka, ka Polijā ir ļoti daudz protestētāju, un es domāju, mūsu situācija tiešām ir ārkārtas situācija. Mēs runājam par nākotni, par tūkstošiem cilvēku nākotni. Tādēļ mēs gribētu lūgt jūsu komiteju rīkoties norganizēt um, misiju, izpētes misiju uz mūsu reģionu un sagatavot uh, parlamenta ziņojumu, kurā būtu rekomendācijas, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks pieņemts un apstiprināts Eiropas parlamenta plenāra sesijā. Un tad mums visiem kopā varbūt izdosies um, mm, piespiest um, vietējās pašvaldības uzsākt dialogu. Paldies! Paldies, tagad vārds komisijai. Breiklanda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Tas, kas attiecās uz Polijas enerģētikas strateģisko plānu, tad viens no komponentiem e, šajā plānā ir iesaldēt um, ogļraktuves, e, ieskaitot arī to, par kuru iet runa šajā lūgumrakstā. Tātad šeit uh, Eh, tiek eh, pasludināts moratorijas eh, attiecībā uz ogļu ieguldes 2013. gadā. Mēs izvērtējām dažādu šī lūgumraksta autora paustos aspektus un skatījām to arī kontekstā ar vidas ietekmes izvērtējumu direktīvu, un mēs neatradām nevienu procedūras pārkāpumu polijas iestāžu rīcībā. Kas attiecās uz referendumu, jā, tā rezultāti bija pret eh, šo plānu tālāk attīstīšanu, bet tajā pat laikā nav iespējams eh, teikt, ka nenotika konsultācija process. Līdz ar to mēs nekonstatējām nekādas pārkāpumus. Kas attiecās uz dabas aizsardzību, kā jau teicu, mēs saprotam, ka nekas netiks darīts līdz 2013. gadām. Un Uz šī pamata mēs nevaram runāt par pārkāpumiem. Ja situācija mainīsies un ja notiks darbības pretrunā ar to, ko mums solīja un teica polijas varas iestādes, tad mēs veiksim tālāk izmeklēšanu. Bet patreiz, tā kā ir pieņems lēmums iesaldēt ogļu raktuvi izstrādi reģionā, tad nekāda pārkāpuma šeit nav. Jāsaka, ka ja tiek iesaldēt šādas aktivitātes, tad varētu rasties problēmas ar īpašumu tiesībām, un patiesībā tas ir polijas eh, iestāžu kompetencē atkal. Bet, kā es teicu, šeit nav konstatēta nekāda pārkāpuma attiecībā uz direktīvu par ietekmes uz vidu izvērtējumu, Es gribētu teikt, ka polijas iestādes atbildēja arī uz šo vēstuli, un es saprotu, ka, protams, šī komisteja ļoti aktīvi iesaistās šajā jautājumā, un arī polijas valdība izrādīja gatavību risināt dialogu. Paldies! Jā, tā tad uh, jūs prasat uh, jūsu uh, prasībā ko citu un sāksim diskusiju Göringers koncei pirmajā vārsts. Paldies, priekšsēdājs konce. Komisijas atbildi man absolūti neapmierina, jo tā balstās uh, tikai uz uh, tādu uh, domāšanu vēlmes līmenī. Paraugoties uz dokumentiem, kas ir iesniegt no polijas, tad redzam, ka konsultācijas tika veiktas un tas notiek apmierinošā veidā, tas nozīmē, ka plāns ir īstenots atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm. Bet uh, iedzīvotāji ir pret, kas nozīmē, ka viņu viedoklis nav ievērots. Nepiekrītu komisijai arī tās uh, teiktajā, ka līdz 2030. Eh, gadam ieguls ir iesaldēts un tas būtu labi. Nē, tas nav labi, tas vienkārši noved pie tā, ka citas ekonomiskās aktivitātes netiek aizsākts un ES nauda, kas parasti tiek izmantota, lai šo reģionu attīstītu, netiek attīstīta pilnīgi un galīgi nemaz. Un tas ir, tās ir lielākās iegulas Eiropā. Uh, Tai laikā, kad mēs um, diskutējam par CO2 samazinājumu, es domāju, ka um, nu, tas tiešām ir nepareizi. Tagad par atbildi no polijas valdības. Jāsaka, ka lūgumrakstu iesniedzēji to vēl nav saņēmuši. Tie to saņems tikai šodien. Tur tāds savāds formulējums. Valdība saka, ka Eh, reģionam jātiek eh, nodrošinātam, situācija tiek eh, iesaldēta un vienlaikus tiek teikts, ka kopienas tiesības pašiem lemt par kopienas attīstību netiek aizskartas. Bet tas ir paradoks. No vienas puses ir teritoriāls plānošanas attīstības a, projekti no valdības puses un a, ieguls tiek iesaldēts, un no otras puses it kā ir iedzīvotāja tiesības pašiem izmantot teritoriju. Tas ir pretruns. Es arī gribētu labprāt zināt, nu kā tad uh, rīkosies, balstoties uz šo valdības lēmumu? Un kā reaģē Greenpeace organizācija? un kāda būs uh, ietekme uz uh, blakus reģioniem. Tātad, nu, uz pirmo uh, jautājumu atbildēs uh, kopienas pārstāvis saka, uh, priekšstādātāji Boris Kungs, jūs pats nevarat sākt uzstāties. Priekšstādātājs Kungs, paldies. Paldies par man piešķirto runas laiku. Tā informācija, kas ir uh, mūsu rīcībā ar mērķi atrisināt uh, problēmu, kas ir arī uh, lūgumrakstu komitejas mērķis, jo jūs varat tā kā starpnieks darboties. Tātad tā informācija, kāda ir mūsu rīcībā, rāda, ka polijas vice uh, premjers Pavlaka kungs vēstulē raksta, ka šīs brūnogļu iegulis netiks attīstītas, argumentējot tā, ka nav pietiekam daudz investoru. Nu, tā ir nozīmīga informācija. Tagad nākošais. Par lūgumu rakstiesniedzējiem. Šeit ir desmitiem tūkstoši cilvēku, kas ir protestējuši pret šo projektu. Un es domāju, ka nu, šeit patiesi kaut ko vajadzētu darīt, kas uh, atbilst mm, likumdošanai attiecībā uz šo iegulu iesaldēšanu. Uh, Tā patiesi ir problēma. Desmitiem tūkstoši cilvēkus tos skar. Nekādas infrastruktūras objekts nebūvēs, ne jaunas ielas, ne skolas, jo praktiski, nu, šis, šī teritorija uz to tiek attiecināti ārkārtas noteikumi. Un tieši tur, kur ir plānota šī brūnogļu iegula attīstīšana, tur uh, varētu uh, tikt izbūvēta autostrāde Un tas arī ir pretrunā ar eh, to, ko valdība mums paziņo. Nu, tā tad eh, pirmajā brīdī šī lieta izskatās ļoti vienkārši, bet nu, es gribētu tomēr vērsties pie komisijas un lūgt eh, ievērot to, ko vicepriekšsēdētājs ir atbildējis lūdziet Vācijas valdību rakstiski apstiprināt, ka šis brūnogļu projekts netiek īstenots, jo, nu, tika teikts, ka mutiski to teica vicepremjers, bet mēs gribētu, lai tas tiktu apstiprināts. Un otrs jautājums. Vai valdība taisās iesaldēt šīs iegalas? Uh, neattīstot citus infrastruktūras projekts. Būtu nozīmīgi to zināt. Mēs gribam informāciju par šo jautājumu. Mums ir nepieciešama skaidrāka informācija. Ja ir šādi plāni, jeb ja nav tādi plāni, nu tad situācija varētu uh, atrisināties, atrisināties tā, ka mēs vienkārši varētu uh, uzzināt, uh, ko Polijas valdība par šo jautājumu saka. Tas ir mans priekšlikums, uh, kā mēs varētu. Um, turpināt um, darboties, un es gribētu atsākties uz informāciju, kāda ir manā rīcībā, un teikt, ka nu, ir nepieciešams ātrs risinājums. Bez tam es gribu zināt, kāda ir Greenpeace loma visā šajā projektā, jo pirmo reizi dzirdu, ka Greenpeace ir iesaistījies. Bit... Ir. Situācija ir diezgan tāda juceklīga. Eh, ir neoficiāls pas, eh, paziņojums, proti, ka, ko izdējas vicē, um, tad ministru priekšādātāja vietnieks par to, ka šis projekts nenotiks, netiks īstenots. No otras puses komisija saņemot informāciju no polijas iestādēm atzīst, ka projekts nav sācies bet, un arī iespējams nesāksies, bet ja projekts tiks uzsākts, tad mēs raudzīsimies, ko var darīt. Kāpēc gan nevarētu profilaktiskā kārtā, preventīvā kārtā atrisināt šo problēmu, nevis uh, pasliktinot vai padziļinot problēmu vai reaģējot, jums vajadzētu rīkoties preventīvi ievācot ticamu informāciju no katras dalībvalsts. Un šodien nu, mēs varbūt runājam par tādu lielu apjomu projektu, ku, pirms kura noteikti ir jāveic tāda strateģiska seku izvērtēšana. Ko vispār nozīmē sabiedriskā apspriešana, cik tālu Eiropas komisija to ņem vērā, Eiropas komisija neņem vērā pat referendumu rezultātus, kad cilvēki atzīst, ka viņi nevēlas šādus projektus īstenot vai nevēlas, lai tie tiktu īstenot, tad komisija saka, mēs saņēmām oficiālu informāciju no dalībvalsts valdības, kas liecina, ka publiska apspriešana ir notikusi un visiem viss ir labi. Borisa kunga priekšlikums par to, ka pēc iespējas ātrāk ir jānoskaidro, kāda īsti ir situācija. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs lēmums un Eiropas komisijai ir jābalstās uz patiesiem faktiem. Un lūguma raksta iesniedzēji ir atbraukuši šurp ar lielām cerībām, un uh, lūguma raksts ir jāturpina izskatīt, kamēr situācija nebūs skaidra un es lūdzu jūs priekšādātāji sūtīt mūsu komitejas pieprasījumu Polijas valdībai par šo lietu. Yes. Es atbalstu kolēģu teikto, un tas ļautu tiešām atrisināt šo jautājumu. Um, posso dare un minuto per la leva? Tad mēs ļoti ātri vēl varam dot laiku lūgumrakstu iesniedzējiem, un tad sēdi beigsim. Paldies! Es, protams, ka mēs piekrītam šim priekšlikumam, jo jācer, ka situācija tiks noskaidrota. Jautājums, kāpēc arī Greenpeace ir šeit, un uz to atbildēs Greenpeace pārstāvis. Kolēģi, jā, mums nav vairs daudz laika, 30 sekundes, nē, nevajag tomēr runas laiku, jā, tā tad lūdzu tagad Tātad mēs vērsīsimies polijas iestādēs, lūdzot skaidrojumu situācijai saskaņā ar šo lūgumu rakstu. Tātad vispirms gaidīsim atbildi no polijas iestādēm un tad turpināsim diskusijas. Paldies visiem kolēģiem, ir iesniegti daži. Iesniegumi. Nu, iesniegumi par vairākiem jautājumiem. Paldies par uzmanību!